Bom dia. Tudo bem. Ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, darbie kolēģi, sāksim darbu. Esam jau desmit minūtes nokavējuši. Es gaidīju, lai komitejas uh, locekļi ierastos ar uh, visiem referentiem tai skaitā un sāksim ar Pablo Favanu un eh, Langes eh, kungs arī ir klāt. Sāksim ar 15. darba kārtības punktu. Divpusējo aizsardz pasākumu klauzulas un eh, banānu tirzniecības stabilizācijas mehānisma īstenošana tirzniecības nolīgumā starp Eiropas Savienību, Kolumbiju un Peru. Referents ir Bernds Lange. savos dos jāsat saņēmuši um, regulas um, projektu un pētījumu par tirsniecības nolīgumu. Dodu vārdu Berntam. Lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Godāmie kolēģi. Mm, blakus brīvās eh, tirniecības nolīgumam, eh, tāpat kā Dienvidu Korejas gadījumā, ir paredzēts arī aizsardzības mehānisms. Šis aizsardzības mehānisms ir um, diezgan līdzīgs tam, kāds ir noslēgts ar Dienvidu Koreju. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienībā neparedzētos gadījumos var ierosināt mehānismu, lai aizsargātu Eiropas preces. Kā jau teicu, šī situācija ir eh, tiešām ļoti līdzīga Korejas modelim, taču pastāv arī kāda atšķirība. Proti, banānu jautājumā ir paredzēts īpašs regulējums. Tiek ieviesta kvotu sistēma. Tādējādi Eiropas banānu ražotāji tiek pasargāti īpašā veidā un tiek paturēta iespēja šos eh, ražotājus arī attālos Eiropas Savienības reģionos īpaši atbalstīt. Šī ir tāda īpatnība, un to noteikti vajadzētu ņemt vērā. Kopumā, kolēģi, mums ir jāatbild uz jautājumu, vai šāds instruments ir eh, praktiski piemērojams un kad tas tiks praktiski piemērots. Šis jautājums ir jāskata kopsakarībā ar uh, birokrātijas problēmu un arī eh, par eh, to, ka bieži vien ir jāpieliek daudz pūliņu tikai tāpēc, vien, ka šādus mehānismus neizmanto pārāk bieži. Un eh, tad ir jādomā, kādus pasākumus mums vajadzētu veikt, lai būtu vieglāk šo mehānismu piemērot. Tieši tāpēc arī mums vajadzētu pārdomāt, kā mēs šo instrumentu varētu padarīt vieglāk izmantojumu. Tātad eh, par eh, šo aizsardzības pasākumu regulējumu. Kādi tad ir šie pasākumi? Bieži vien eh, tiek runāts par lielu ietekmi uz kopējo ražošanu Eiropas Savienībā. Šis jēdziens ir tāds diezgan neskaidrs, un ja mēs runājam par Kolumbijas ražošanas apjomiem un Eiropas Savienības ražošanas apjomiem, tad uh, Mēs varam uzdot sev jautājumu, vai šis pasākums patiešām ir īstais. Mums ir jādomā par dažādām nozarēm, mums ir jādomā par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kas šajās nozarēs strādā, un mums ir jāpadomā arī par to, vai mums nevajadzētu pārdomāt šeit šo pasākumu apmērus. Esam arī um, apsvēruši par um, pētījuma uzsākšanu. Uh, aizsardzības pasākumu regulāri Dienvidkoreju tika jau karsti debatēts par šo jautājumu. Es domāju, ka mums vajadzētu paredzēt eh, tādu līdzīgu iespēju mm, apmeklēt šīs valstis, tāpat kā uh, tika paredzēts Dienvidkorejas mm, gadījumā, un arī eh, komisija ir nākusi klajā ar attiecīgu paziņojumu. Tomēr mums vajadzētu arī pārdomāt, uh, par dialogu ar pilsonisko sabiedrību, jo galu galā eh, mums vajadzētu stiprināt eh, tos, kas darbojas šajā nozarē. Tāpat arī mums ir jādomā par eh, banānu nozari kā tādu. Man personīgi nav īsti skaidrs, kādi apjomi šeit tiek ņemti vērā, un arī uh, Kāds eh, laika periods ir paredzēts valsts kvotu ieviešanai banānu ražošanas nozarei? Tāpat arī mums vajadzētu domāt eh, par to, kādas ir attiecības par, eh, starp barā, banāna aizsardzības mehānismiem un vispārējiem aizsardzības mehānismiem. Mums arī ir jāskatās, vai šī sakarība ir tāda praktiska, praktiski piemērojama, vai arī mums vajadzētu šeit eh, noteikt prioritātes. Eiropas Savienības reģionu banānu ražotāji skata šo regulējumu diezgan kritiski. Proti eh, viņi saka, ka šī joma varētu izrādīties praktiski grūti piemērojama. Daži priekšlikumi uzlabojumiem. Ļoti svarīgi būtu pārdomāt, kā tiek vērtēts šis aizsardzības mehānisms Dienvidu Korejas gadījumā, vai mums ir kādi pētījumi, un es domāju, ka komisija noteikti mums par to varētu pastāstīt. Paldies! Paldies! Ņemam vērā, to tā, kā tiek īstenot arī šī aizsardz klausula Dienvidkorejā. Pirms uh, atveru diskusijas, uzklausīsim vēl arī referentu no Agri komitejas, kas arī strādā pie šī dosjē. Jo viņi ir izstrādājuši atzinumu. Lūdzu, Karli Matu, eh, kolēģis no Agri komitejas, dodu jums vārdu. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Kolēģi, dāmas un kungi! Lielas paldies, ka esat mani aicinājuši šodien uzstāties un paskaidrot mūsu viedokli par šiem jautājumiem. Ļoti priecājos ciemoties Inta komitejā. Paldies arī Langis kungam par viņa um, ievadvārdiem, uh, par to, kas notika pirms uh, Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Protams, ka uh, Eiropas parlamentam ir um, arī uh, sava loma spēlējam šo tirzniecības nolīgumu uh, noslēgšanā, bet šobrīd klauzula jāsaprot, ka ir uh, neatņemama sastāvdaļa no nolīguma, kura uh, sastādīšanā parlaments nav pilnībā iesaistīts. Parlamentam vajadzētu iesaistīties vairāk tirzniecības pārunās ar trešajām valstīm, jo šīs pārunas uh, um, rezultējas nolīgumos, kam ir ietekme uz Eiropas Savienības ekonomiku. Un līdz ar to es uzskatu, ka Eiropas parlamentam ir jāspēlē nozīmīgāk loma šajās pārnās. Un tieši šī komiteja varētu uzņemties um, vadoņa lomu šajās iniciatīvās, um, cenšoties vairāk iesaistīt Eiropas parlamentu sarunās pirms nolīguma noslēgšanas. Šobrīd Eiropas parlaments iesaistās pārāk vēlā brīdī. Un, ja runājam par aizsargu pasākumu klausulām, Eiropas parlaments ir iesaistīts tikai um, transponēšanas brīdī Eiropas Savienības likumdošanā. Līdz ar to Eiropas eh, parlamenta iesaistīšanās ir pārāk maza. Tomēr eh, mēs varam mēģināt uzlabot eh, tekstu transponēšanas stadijā, neatsakoties no normām, par ko panāk vienošanās ar trešajām valstīm. Tā ir mana apņemšanās, lasot dažādus grozījumus, kas iesniegti Agri komitejā par ziņojumu. Mans priekšlikums būtu šāds. Aizpildīt uh, trūkumus, uzlabot tekstu, uzlabot aizsargu pasākumu klauzulas, lai novērstu uh, Eh, kopienas tirgus kropļošanu. Ko piesauc arī Langskungs, eh, un kas attiec uz šo nolīgumu ar Kolumbiju un Peru, un, eh, manuprāt, arī kopumā par Centrālu Ameriku, jo arī tajā runājam par līdzīgām tēmām. Šiem nol nolīgumiem e, ir domino efekts e, lauksaimniecīgas tirgu plašāk, e, jāskatās, kā e, lielāku Eiropas Savienības tirgus atvēršanu uz lielopu gaļu, banāniem un citām precēm no šī eh, reģiona e, dara. Un tas pats attiec uz stiprinātiem vīniem, e, graudaugu produktiem un e, citām precēm. Šobrīd nolikumā ir ļoti pozitīva nodaļa, kur ir piesaukti kvalitātes standarti. Un atcerēsimies tomēr, ka komisija ir šīm valstīm eh, piešķīrusi tarifu samazinājumu Eiropas Savienībā importējot preces. Tā kā no Eiropas Savienības ražotāju puses eh, jāsaprot, ka pasākums ir, var izskatīties pat kaitīgs. Arī raugāmies uz eh, šo stabilizācijas mehānismu, kur cenšamies apturēt zināms liekšņu pārsniegšanu, importējot banānus Eiropas Savienībā. Uh, Saprotam, ka mēs varam atteikties no tarifu eh, priekšrocībām, ja importa slīkšņi tiek eh, pārsniegti eh, trīs mēnešus. Šis mehānisms darbosies līdz 2020. gadam. Tāpat laikā mums vajadzētu atcerēties Langas kunga paustās bažas, ka šīs klauzulas īstenošanas uh, normas uh, iestājas, stājas spēkā tikai brīdī, kad ir uh, ļoti liels pārkāpums. Bet vajadzētu novērst tirgus kropļojumus jau pirms šī krize tiek sasniegti. Paraudzīsimies konkrētāk uz Kolumbiju un Kostariku. Līdz 2019. gadam paļaujam, ka šī sapjums pārsniegs esošo eksporta uh, apjomu uz šīm valstīm. Paredzam, ka apjoms celsies divas reizes. 1,9 miljonu tonu skaidrs tirgus kropļojums, kas varētu rasties pat pirms šis slieksnis ir sasniegts. Līdz ar to uzskatu, ka mehānisma um, uzsākšana nav pilnībā vienā garā ar komisijas priekšlikumu Uzskatām, ka vajadzētu šo mehānismu varēt iedarbināt vēl pirms ir sasniegt maksimālie griesti un ļaunums nodarīts. Uzskatu, ka regulas projekts eh, dod arī lielas eh, interpretācijas eh, brīvības iespējas. Mums ir vēlreiz jāpārdomā, kā labāk aizsargāt Eiropas ražotājus un Tāpēc jāpraugās, ko 30. pantā varam panākt ar grozījumiem. Ja nepastāv kā nepārvarama vara, tad šim mehānismam nevajadzētu eh, tikt uzsāktam, kamēr pretējā gadījumā eh, jārīkojas pretēji. Stabilizācijas mehānisms ļauj iedarbināt brīdinājuma pasākumus un uzsākt aizsarga eh, pasākumu klauzulas, un gadījums eh, par banāniem ir pilnīgi atsevišķs. Ta, te nav atsauc uz pamata aizsardz pasākumu klauzulu. Kamēr es eh, uzskatu, ka mm, šie divi instrumenti ir saistīti, starp tiem saikne ir un tiem ir jāstrādā vienādu mērķu sasniegšanai. Piemēram, 4. panta grozījums regulas projektā. Tajā mēs norādām, ka ja eh, mehānisma pielietošanas griesti ir sasniegt, mums vajadzētu pārau, pārdomāt, vai jāsāk aizsarg pasākumu klauzulas īstenošanu. Saprotam, ka aizsarg pasākumu klauzula tiek piemērot banānu sektoram nepieciešamības eh, gadījumos, un tas ir daļa no šīs tirzniecības stabilizācijas mehānisma. Uh, um, būtības. Kā norādīja, mehānisms darbojas trīs mēnešus un klauzulu var pagarināt līdz pat diviem gadiem un vēl papildus diviem gadiem. Tāpēc ir ļoti svarīgi paturēt prātā abus aspektus. 13. pants arī ir grozīts um, saskaņā ar uh, aizsargu pasākumu klauzulas tekstu. Tiklīdz šis uzsākšanas uh, limits ir sasniegts, tad mehānisms sāk darboties. Mums vajag iezīmēt skaidrāku saikni starp šiem diviem instrumentiem, starp šo stabilizācijas mehānismu, kam nevajadzētu aizkavēt stāšanos, tātad aizsardz pasākumu klauzulas stāšanos spēkā banānu uh, sektorā. Visbeidzot, komisijā uh, um, prezentētais ziņojums ir ļoti labs, jo tas uzsver, ka mums vajag kontrolēt banānu importa apjomus Eiropas Savienībā, lai novērstu tirgus kropļošanu. Lai mēs varētu īstenot nepieciešamos aizsargu pasākumu klauzulas, kad nepieciešams, ja ir izpildīti vajadzīgie nosacījumi. Uzskatu, ka ir eh, jākontrolē um, arī eksports uz Latīņu Amerikas valstīm un ir ārkārtīgi svarīgi, lai komisija par to apmainītos ar informāciju ar dalību valstīm. Tāpat informāciju vajadzētu sniegt arī Eiropas Savienības ražotājiem. Informācija ir dalībvalstīm jāsniedz tāpat kā ražotājiem uzskatām, ka um, komisijai vajadzētu paredzēt, kā to darīt, tāpat kā tā ir līdz šim izstrādājis mehānismus. Es gribētu, lai komisija izstrādātu ikgadēju ziņojumu par uh, tendencēm uh, banānu uh, importā uh, un eksportā. Parlamentam vajadzētu saņemt detalizētu informāciju no komisijas. Uh, regulāri um, saskaņ attiecībā uz datiem, kas aprakstīts ziņojumā. Lielas paldies, saka priekšsēdētājs. Nākamais Josef Andrēs eh, no sociālistiem un demokrātiem. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies Langs kungam par skaidriem skaidrojumiem. Pēc eh, šī nolīguma starp Eiropas Savienību, Kolumbiju un Peru attiecībā uz Māroku jau arī darbojas šī uh, divpusējo aizsardz pasākumu klauzula, un galvenais mēģis ir um, izstrādāt spēcīgu mehānismu, kas ļautu novērst tirgus kropļošanu un destabilizāciju. Šajā konkrētajā gadījumā runājot par banāniem, mēs uh, izskatām ļoti jutīgu jomu. Uh, ir valsts, eh, ir lieli reģioni, kas eh, ražo tikai eh, šo vienu konkrēto produktu, banānus, un, um, manuprāt, ja šo mehānismu iedarbināsim pārmērā ātri, kā kolēģis norādīja, ir jāapzinās, ka ir nepieciešams arī monitorēt situācijas attīstību. Mums ir Mēs negribam destabilizēt eh, tirgus vēl vairāk. Ir precedenti arī citos nolīgumos, kad ik, eh, ik mēnesi tikuši monitorēti importa apjomi. Tāds ir bijis Marokas gadījumā. Un es uzskatu, ka mums vajadzētu eh, te rīkoties tāpat, paraudzīties uz importēto banānu apjomu un eh, paraudzīties to, kāda ietekme ir tajos reģionos, kas ir atkarīgi tikai no šīs vienas preces, ko viņi ražo, kur, kas ļoti jūt krīzes ietekmi. Paldies, man būtu vajadzēja sakarēnu referentiem. Um, vai arī jūs negribat izteikties, eh, ēnu uh, referents. Paldies. Es pilnībā pievienojos tikko kolēģu teiktajiem. Ja un pateicos par viņu paveikto darbu līdz šim. Paldies, Katrīna Bierdes, šķiet, ka nav mūsu vidū. Hermans Šolds, ko ir lūdzu. Thank you, Mr. Chair. I also want... Paldies, priekšsēdētāji. Arī es gribētu pateikties referentam un arī agri referentam par um, sarežģītās problēmas izskatīšanu um, runājot par aizsardz pasākumu klauzulām, un gribu arī atgādināt vakardienas noklausīšanos. Mēs izskatām jautājums, kas saistīta ar aizsargu pasākumu klauzulu, ciešā saistībā ar vispārējo nolīgumu, kas ir mums jāparaksta. Divās valstīs, kur ir ļoti sarežģīta ekonomiskā situācija un nolīgums slēdzot eh, ir jāņem vērā arī Eiropas Savienības ekonomika. Bet tagad gribu uzsvērt vienu tēmu, paturpinot arī referentu teikto. Un ņemot vērā viņa runu, saprotu, ka līdz šim jau veiksmīgi darbojusies monitoringa grupa, ko esam izveidojuši. Tajā jau tikt panākta zinām vienprātība par tēmām, ko izskatām, un gribu uzsvērt, ka monitoringa grupa var spēlēt ļoti nozīmīgu lomu, meklējot uh, Eh, iespēju Eiropas parlamentam izteikt savu viedokli. Un eh, lomu spēlē arī sekretariāts, protams, kas atbalsta monitoringa grupas darbu. Un paldies pagaidām. Roberts Sturdy, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es saprotu sarežģītos mm, situāciju un pateicos referentam par paveikto darbu. Bet mana problēma ir tāda ka e, Inta komitejai ir jāpiesargās, lai mēs e, neiesaistītos protekcionismā. Es negribu nonākt situācijā, kad mēs izstrādāt mehānismu, kas ir paredzēts bez tarifu barjerām, e, tarifu barjerām vai protekcionisma labā. Es gadiem ilgi strādāju pie cukuru nolīguma, un mēs norādījām, ka ja kas izņemot ieročus un cukuru, un tāds var paturpināt, izņemot ieročus, eh, cukuru un banānus, ka eh, Āzijas un eh, klusākajām centrāla reģiona valsts te ir iesaistījušās un, kā saprot, noslēguši sliktu darījumu. Bet tagad mēs gribam ieviest mehānismu, kas paredz protekcionismu pasākums vienam mazam sektoram. Un, un Mums vajadzētu paraudzīties, vai mēs nevarētu izstrādāt sociālās struktūras, kas palīdzētu cilvēkiem, kas cieši no uh, um, tirpškropļojumiem. Mēs izstrādāt kādu sistēmu, kas nevis tos uh, aizsargā ar protekcionismu, bet palīdz tiem labāk uh, konkurēt tirgu. Mēs gribam atteikties no subsīdijām, no maziem mehānismiem, bet ir jāapzinās, ka ir reģioni, kuriem uh, iespējams ir nepieciešams paturēt zemi Eh, priekš lauksaimniecības eh, labā stāvoklī, un tāpat laikā saprot, ka šai eh, priekšlikumā parādās pārāk daudz protekcionismu iezīmju. Mums tās rūpīgi jāvēro. Paldies, priekšsēdētājs! vairāk runātāji pieteikšies nav, uzklausīsim komisijas pārstāvi, Džonu Klārku un kolēģi. Pastāstiet, lūdzu, kas jūs esat no kurienes. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Ļoti labs jautājums, kas es esmu. Es dažkārt eh, jautāju to sev pats. Esmu Lukams eh, Kniņķis no eh, Eiropas komisijas DG Trade. Un ir bijušas tēt ļoti interesants debates, izskanēja interesanti jautājumi, tika paceltas nozīmīgas tēmas. Uh, Mums priekšā tagad e, ir dokuments, kas lielā mērā ir iedvesmojies no Korejas e, aizsardz pasākumu klauzulas, ko ar šo komiteju, kā arī trialogos mēs intensīvi apspriedām 2010. gadā. Uzskatām, ka mums ir, e, jau bija ļoti labs pamats, uz kura izstrādāt um, regulas projektu, kas tēt ir komitejas priekšā. Varbūt vajadzētu atgādināt, kāds ir mērķis aizsardz pasākumu instrumentiem. Uh, Aizsarpasākumu e, mērķis ir ļoti konkrēts. E, tirsniecības liberalizācijas e, un importu apjomu palielināšanās rezultātā tiek nodarīts kaitējums Eiropas ražotājiem, un mēs gribam no tā izvairīties. Bet, ja ir problēmas, kas ir saistīts ar importu, ir arī citi instrumenti, kas tās var risināt. Un uh, šai kontekstā es runāju par preddempinga instrumentu, par subsīdiju instrumentu, kurus institūcijas uh, regulāri izmanto. Daži deputāti pauda uh, bažas, ka šie uh, instrumenti izrādīsies neizmantojami, un šīs bažas ir pamatotas ar to faktu, ka pagātnē šādi instrumenti nav tikuši izmantoti. Jā, patiešām, iepriekš divpusēju aizsargu pasākumu klauzulu pagātnē izmantojuši nesam, bet tas nenozīmē, ka tā ir neizmantojama. Ražotāji nekad nav e, vērsušies pie komisijas e, pieprasot šādu mehānu pasākumu īstenošanu. Iemesls ir vienkārši. Eiropas Savienības tarifi ir salīdzinoši zemi. Tāpēc to vēl lielāks samazinājums vai pazemināšana radītu grūtības mūsu ražotājiem, kas jau ir pieraduši sacensties starptautiskā vidē. Tomēr, vēlreiz uzsveru, šie instrumenti ir izmantojami. Tie ir izstrādāti, um, ņemot vērā pamata koncepcijas un procesuālos noteikumus, kas jau ir subsīdiju instrumentā un, šie, eh, un eh, pretdempinga instrumentā, kas, kā norādīja, jau ir regulāri izmantots. Bet eh, izmant... Uzskatu, ka tas pilnīgi noteikti var darboties. Um, instrumentu izmantošana ir uh, drošības um, pasākums, uh, kura uzsākšanai šķiet ir nepieciešams uh, kāds negadījums, kāds jau kropļums, bet mēs uzskatām, ka tas nemaz nav nepieciešams un tas pats attiec arī uz aizsargu pasākumu mm, klauzulu. Tāpat tika teiks, ka mums vajadzētu stiprināt pilsonisko um, dialogu, um, pārunas ar pilsonisko sabiedrību Uzskatām, ka šīs um, divas tēmas nav saistīts. Um, aizsargu pasākumu klauzulai ir ļoti ierobežota ietekme, un uh, vidas un uh, sociālai standarti tiek uh, aplūkoti citviet jau gan efektīvā um, veidā. Ja ir darba tiesību pārkāpums, tad jāatceras, ka par tām jau runā universālajā cilvēktiesību deklarācijā. Eh, un Eiropas Savienība varētu tad eh, pārtraukt koncesijas, eh, kas paredzētas brīvās tirzniecības nolīgumā. Ir jāizmanto, jāizmanto jāpiemēro starptautiskie darba standarti, bet eh, brīvās eh, tirsniecības nolīgumi vēl palīdz to arī efektīvu novērošanu. Lūk, tie ir mehānismi, ar kur palīdzību var izskatīt šīs problēmas. Priekš tā nevajag divpusēju aizsardz pasākumu klauzulu, kas strādā tikai ar importu, kas rada problēmu ražotājiem. Un ņemot vērā attiecības starp divpusējo aizsegu mehānismu un eh, aizsegu mehānismu banānu jautājumā pieņēmums vienmēr bija tāds, ka banānu eh, aizsegu mehānisms ir piemērotāks. Tomēr netiek izslēgta iespēja arī lietot divpusējo aizsargu mehānismu. Bet kā lietot uh, šos divus instrumentus un arī cik ilgi uh, tiek uh, pielietots katrs pasākums. Katrā gadījumā tas ir atšķirīgi. Divpusējais mehānisms tiek lietots tarifu liberalizācijas un importa pieauguma gadījumā, un šeit notiek seši Eh, sešu mēnešu garumā, un tad tiek ieviesti pasākumi uz diviem gadiem ar iespēju pagarināt vēl uz diviem gadiem. Un šim procesam ir sekas arī ietekmē uz tirdzniecību. Banānu eh, aizsarg mehānisms ir vienkāršāks, jo eh, šeit ir rādītājs ir noteikts apjoms un ir jānoskaidro, vai šis apjoms ir vai nav sasniegts, un tad eh, tiek arī noskaidrots, vai ir negatīvas sēkas Eiropas Savienības tirgu, un tad mēs varam šo mehānismu pielietot uz salīdzinoši īsa laika un atgriezties pie tarifiem uz eh, trim mēnešiem arī bija e, jautājums, cik ilgā laikā var tikt, e, cik ilgs laiks ir vajadzīgs, lai ieviestu šo mehānismu. Šie divi mehānismi ir ļoti dažādi un ir jāskatās e, uz katru atsevišķu gadījumu, kas būtu šajā gadījumā pielietojams. Un beidzot, jautājums, kāda ir pieredze darījumos ar Koreju. Šeit eh, nebija problēma ar divpusējo mehānismu pielietošanu. Mēs esam sekojuši situācijai eh, tirgu, arī parlaments ir saņēmis atskaites un līdz šim problēmu nav bijis. Tātad nozares pārstāvi nav prasījuši šo aizsardzības mehānismu. Paldies! Paldies! Un tagad vārds referentam Langas kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Lielas paldies kolēģiem par viņu izteiktajiem ieteikumiem. Es domāju, ka tagad ir kļuvis arī skaidrāks jautājums par uh, kvotām un eh, pasākumiem. Šie punkti pētījumu sākumos vienmēr ir tādi sarežģītākie, un tāpēc ir ļoti labi, ka esam guvuši mazliet lielāku skaidrību attiecībā uz eh, banānu nozari. Šķiet, ka šeit eh, pastāv iespējas uzlabot šo situāciju ir jāatcerās, ka, piemēram, arī drošības jostas automašīnās nevienmēr tiek izmantotas, un līdz ar to, kā aizsarg līdzeklis nemaz nav derīgas. Mums vajadzētu domāt arī par procedūrām, mums vajadzētu domāt arī par eh, pasākumu mm, paskaidrošanu. Šķiet, Muller kungs, mums eh, nav īstas skaidrības arī par uh, cilvēktiesību uh, nodrošināšanu Kolumbijā. Ir skaidrs, ka mums ir jāatbild uz jautājumu, vai mums vajadzētu iesaistīt pilsonisko sabiedrību šeit Eiropā. Šeit nav runa par pētījumu uzsākšanu vai neuzsākšanu. Mums ir jau, jāuzsāk šis dialogs ar uzņēmumiem Eiropā, ar Business Europe. Un tad mums arī ir jādomā par šīs regulas tālāku virzīšanu. Noteikti tiks sniegt arī dažādi grozījumi pēc tam, kad būšu sagatavojis pirmo projektu. Lielas paldies! Thank you, just for... Paldies informācijai ziņojuma projekts tiks skatīts mūsu nākamajā sanāksmē martā. Tagad pāriesim pie 16. un 17. punkta. par nolīgumu, kas izveido asociāciju starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm un e, Centrālā Ameriku. Un uh, šeit uh, uh referents sagatavojis ir uh, Pablo Zalba. Un tas ir uh, ļoti visaptvarošs ziņojums, un uh, arī mēs skatīsim uh, drošības klauzulu šim pašam nolīgumam, kur referents ir Jörgs uh, Leichtfrīds. Uh, šis līgums nav tik pretrunīgs kā tas, ko mēs apspriedām vakar, un drošības klauzula ir līdzīga kā nolīgumā ar Kolumbiju un Peru. Ir arī diskusijas par procedūru, kā pats eh, nolīgums tiek eh, gatavots. Bet neatkarīgi no rezultāta, kāds būs darbā eh, pie iepriekšējā nolīguma, mums ir jāturpina darbs pie šī reģionālā nolīguma. Tas ir reģionāls starp Eiropas Savienību un Centrālu Ameriku. Un es došu vārdu eh, vispirms referentiem. Protams, eh, pirmais eh, Pablo Salba par pašu nolīgumu. Paldies! Mēs visi apzināmies, ka šis eh, nolīgums ir svarīgs gan tirdzniecībai, gan arī politiskajai sadarbībai. Tas ir pirmais reģionālais nolīgums. Mēs paļaujamies, ka arī komisija ļoti drīz uh, iesniegs šo līgumu parlamentam un uh, padomē, un mēs joprojām gaidām, vai netiks pielietots 51. pāns. Un es gribētu pateikties eh, par eh, līguma sagatavošanu un neatkarīgi no politiskajiem eh, strīdiem šeit Eh, šim nolīgumam ir ļoti liels iespējas, eh, lai veicinātu eh, tirdzniecību. Četru gadu laikā ir bijusi tirdzniecības pieaugums par 33% un Eiropas Savienības eksports īpaši rūpnieciskās mašīnas un transporta iekārtas nonākt Centrāla Amerikā, un mēs ceram, ka šis nolīgums palīdzēs dažādot eksportu un importu, un Eiropas Savienības pakalpojumu sektoram šis nolīgums ir ļoti izdevīgs. Tas palīdzēs palielināt Centrāla Amerikas pakalpojumu sektoru konkurētspēju un arī veicinās investīcijas un turismu. Tāpat arī tiks uzlaboti kvalitātes standarti, intelektuālās īpašuma eh, tiesības un arī eh, ir paredzētas eh, lielākas garantijas šīm tiesībām. Tāpat arī ir liels potenciāls, kā attīstīt infrastruktūru Centrāla Amerikā. Ir notikuši darbi pie Panamas kanāla un ir ļoti svarīgi, lai šis eh, līgums tiktu ratificēts iespējami ātrāk. Eh, priekšsēdētāja kungs, es arī esmu referents par drošības eh, klauzulu, tātad mums šeit ir jābūt drošības noteikumiem, kas ir efektīvi un viegli lietojami Mēs arī noklausīsimies kolēģus no eh, lauksaimniecības eh, komitejas īpaši jautājumos par eh, banāniem un kultūra augiem. Par ratifikāciju no Centrālamerikas valstu puses man ir bažas šajā jautājumā. ja starp pirmo un nākamajām valstīm, kas ratificē šo līgumu, tad eh, pirmajai valstī būs lielas eh, priekšrocības. Tātad Centrālamerikas valstis, kuras pievienosies vēlāk šim līgumam, ehm, jau nevarēs pilnībā izmantot eh, potenciālu uh, acīm redzami e, lielākās priekšrocības būs pirmajai valstī, kas ratificēs. Un e, tādā veidā šeit varētu rasties spriedzes starp valstīm, tāpēc es aicinātu e, Centrāla Amerikas valstis ratificēt šo līgumu pēc iespējas vienlaicīgi Mums ir bijušas tikšanās ar visiem eh, Centrālamerikas valstu vēstniekiem un notika eh, viedokļu apmaiņa, kas bija ļoti pozitīva. Un eh, mārta beigās šajā komitejā būs noklausīšanās, kurā mēs dzirdēsim Centrāla Amerikas uzņēmējus un citas interešu grupas. Vai ir kādi jautājumi vai priekšlikumi? Paldies! Es gribētu atgādināt, ka par līgumu, par šo nolīgumu nākamajā inte sanāksmē martā ir paredzēta noklausīšanās. Tagad pāriesim pie drošības noteikumu projekta un vārds referentam. Paldies! Tagad ir viegli apspriest šo jautājumu, eh, jo citiem kolēģiem ir līdzīgas problēmas, ko viņi arī cenšas risināt. Tātad mēs mēģināsim arī šajā jautājumā strādāt iespējami labāk. Es domāju, ka problēmas ir līdzīgas kā gadījumā ar Kolumbiju un Peru. Es gribētu minēt dažus jautājumus, kurus es uzskatu par nedaudz šaubīgiem. Pirmais, es atbalstu uh, to, ka mūsu rūpniecībai ir iespēja uh, reaģēt uz tiem notikumiem, kas nāk par sliktu, uh, Eh, mūsu rūpniecībai un tādiem gadījumiem ir vajadzīga šī drošības klauzula. Tā tad es piekrītu uh, eh, Millera kungam. Es gribētu tikai minēt, ka arī drošības mehānisms, jeb, ja to salīdzina ar drošības jostu, uh, nevar izslēgt visas traumas. Tā tad jābūt ir tomēr piesardzīgiem Šeit ir ne tikai jādod iespēja nozarei iedrošināt komisiju rīkoties, e, es domāju, ka šeit arī sociālajiem partneriem ir jāuzņemas sava loma, ne tikai uzņēmējiem, bet arī e, strādājošajiem. Es piekrītu Stēdei kungam, ka mums ir jādomā arī par to, kā eh, risināt eh, situāciju Eiropā. Es gribētu lūgt eh, komisijai, runājot par drošības jautājumu, es gribētu zināt, vai ir kādas iespējas veicināt godīgās tirdzniecības preču vai bioloģisko preču eh, tirdzniecību, eh, banānu eh, tirdzniecībā godīga tirdzniecība nav tik plaši izplatīta, kā tam varbūt vajadzētu būt. Es arī gribētu uzsvērt, ka es esmu ne tikai referents drošības klauzulas punktā, bet arī koreferents par nolīgumu, tātad es arī e, sadarbošos ar e, Sāvas kungu. Varbūt e, sociālie jautājumi šeit netiek skatīti īstajā vietā pie drošības klauzulas, bet nolīgumā ir jāskatās arī uh, uz sociāliem jautājumiem, uz eh, cilvēktiesībām, uz strādājošo tiesībām, ne tikai lai palīdzētu Centrāla Amerikas iedzīvotājiem, bet arī mums pašiem, jo mēs eh, gūsim eh, arī labumu no situācijas, kad Centrāla Amerika kļūst turīgāka un drošāka, jo tad var pieaugt mūsu eksports un gal galā šis progress palīdzēs abām pusēm. Tas ir apmēram viss, ko es gribēju pateikt pirmajā viedokļu apmaiņā. Es gribētu eh, uzklausīt jūsu priekšlikumus, un vakar es izskatīju agri komitejas grozījumus, un tie ir diezgan piemēroti, īpaši grozījumi par banāniem. Un man nebūtu grūtības pieņemt šos grozījumus. Tātad paldies par sadarbību, un ja kolēģiem ir priekšlikumi, tad es esmu gatavs uh, tos uzklausīt. Paldies! Thank you. I think that the um, one... Paldies! tas, ko mēs iepriekš dzirdējām par drošības eh, noteikumiem Kolumbijai un Peru, arī attiecas uz šo nolīgumu ar Centrālu Ameriku. Eh, vai, eh, Gabriel, jūs vēlaties kaut ko vairāk teikt par šo līgumu? Vai arī mēs pieņemsim, ka jūs iepriekš teiktais attiecas arī uz šo nolīgumu? līdzīgi. Eh, jā, to var attiecināt uz abiem nolīgumiem. Paldies. Tagad dosim vārdu koreferentiem īpaši. Es došu vārdu koreferentiem. Sākot ar Janiku Lado kungu no zaļajiem. Paldies, priekšsēdētāji! Um, apsveicu referentu ar paveikto darbu. Un tā ir pārunu maģija, ka beigās nonākam pie pilnīgi neticamiem situācijas apvērsumiem pēdējā pārunu fāzē ar Centrāla Amerikas ministriem kas izdara spiedienu uz uh, Eiropas Savienību, lai izstrādātu piena kvotus, un tad pēkšņi viss sāka iet labi. Uh, varbūt mēs vēl vēlāk pārdomāsim par to, ko mēs ieguvām un ko īstenībā neieguvām ar šo nolīgumu. Bet, nu labi, tā par dažiem konkrētiem eh, punktiem, kas, manuprāt, ir cieši saistīti ar jautājumu par eh, reģionālo integrāciju un, un eh, šī nolīguma izmaksām un ieguvumiem. Zalbas kungs pieminēja ļoti svarīgu lietu. Es domāju, ka te pastāv ļoti liels risks, ja kvotas netiktu e, kolektīvi sadalītas pēc tam, kad visas valsts tiktu ratificējuši šo nolīgumu. E, jo tieši ir ļoti grūti panākt šo reģionālo vienlīdzību, un mūsu komitejai būtu jābūt ļoti stingrai, uzsvarot, ka kvotām jātiek sadalītām taisnīgi starp visām parakstītāju valstīm, kas ir ratificējuši nolīgumu. Pēc tam otrā doma. Uh, jānoskaidro, kas gūs labumu no šī nolīguma un kas ir tās nozares, kas, kuras tās īpaši skars. Paraudzīsimies uz finanšu sektoru. Ietekmes izvērtējumā iezīmējās, ka, piemēram, Latīņamerikas, eh, Centrālamerikas eh, valstis tikpat kā zaudē kontroli pār savām bankām un finanšu sektoru. Vai mēs uzskatām, ka š, eh, tas ir svarīgi vai tas ir nozīmīgi šai nolīgumā? Manuprāt, nē. Pat ja mēs atsevišķi skatām Panamu, kas, kā zinām, ir finanšu paradīze, nodokļu paradīze. Eh, un izstot visus šos mehānismus, vai nebūtu svarīgi Centrāla Amerikas valstīm paturēt eh, valstu eh, politiku uz brīvību, piemēram, par publiskiem iepirkumiem, uh, vai par eh, iespēju atbalstīt kon eh, konkrētas nozares, mēs redzam, ka tad šīm valstīm ir arvien vairāk iespējas eh, izstrādāt politiku, kas palīdz tām pašām attīstīties, nevis attīstīt grupas, kas strādā ASV vai Eiropā. Mums zaļajiem būtu reizē eh, svarīgi gan eh, aizstāvēt reģionālo integrāciju, gan pastāvīgi censties nonākt pie diskusijām par to, kas iegūst, kas maksā par šiem eh, brīvās tirzniecības nolīgumiem. Um, mums vajadzētu apspriest par to, kas maksās kompensācijas Eiropas ražotājiem. Mums vajag diskusijas pēc būtības par globalizācijas ietekmēm. Uh, jāapzinās, ka uh, miljārdi uh, eiro uh, aizplūst prom no mūsu ražotājiem, tas, manuprāt, nav laba pieeja Eiropas ražotājiem. Paldies! Hermats Šalts no Goja lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī centīšos izteikties īsi. Es gribētu arī piekrist iepriekšējā runātāja teiktajam attiecībā uz uh, Eh, šī nolīguma vispārējo regulējumu. Es vēlētos pateikties arī abiem referentiem par eh, to, ka viņi šo ļoti sarežģīto realitāti, ar ko saistās šis nolīgums, ar ko saistās divpusējās attiecības starp Eiropas Savienību un Centrālamerikas valdībām, ir eh, spējuši uh, labi skatīt. Un tāpat arī eh, tiek ņemta vērā ilgtermiņa ekonomiskā attīstība šajās valstīs. Es vēlētos izteikt divus komentārus. Tika pieminētas arī sarunas ar vēstniekiem no visām iesaistītajām valstīm. Ir jāatcerās, ka eh, šeit ir parādījies arī, eh, parādījusies arī liela investīciju vajadzība. Uh, un uh, ir jāatcerās, ka šīs vajadzības parādās visu valstu valdībās. Mums vajadzētu domāt arī par attiecīgajām uh, sadaļām uh, finanšu jomā. Ir jāatcerās, ka starptautiskās bankas vēl ar vien ir valdošās finanšu nozarē Centrāla Amerikā ir jāatcerās par finanšu arhitektūru, kāda pastāv šajās valstīs. Ir jāatcerās, ka te nespēlē galveno lomu kādu no valstīm, bet gan tieši starptautiskās bankas. Un tāpēc ir jāzina, ko tad šīs valstis īsti vēlas. Vai nu tās vēlas tādu neatkarīgu ekonomisku attīstību katrā valstī, vai arī tās meklē kādas citas perspektīvas. Tas attiecas gan uz Hondurasu, gan uz Nikaragvu. Šie jautājumi ir ļoti rūpīgi jāskata šajās valstīs. Tāpat arī ir jādomā par darba ņēmēju tiesībām, par nabadzīgākajiem iedzīvotājiem sabiedrībā. Arī tie ir jāņem vērā šajā nolīgumā, jo galu galā viņi no šī nolīguma ļoti daudz cer. Tāpat arī man liekas, ka ir pareizi uzstādīts jautājums par šī nolīguma jēgu un uh, nozīmi. Mums ir uh, jādomā par to, lai šis uh, nolīgums veicinātu ekonomisko attīstību. Es vēlētos arī atgādināt par vakardienas uzklausīšanu. Ir jāatcerās, ka mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ir jāgūst no šī nolīguma Atlantijas okeāna abās pusēs. Manuprāt, šeit monitoringa grupās mēs esam pietiekami labi sagatavojušies un cerams, ka komiteja varēs eh, ņemt vērā mūsu darba rezultātus un arī komitejas darbs virzīsies uz priekšu veiksmīgi. Paldies! Labi, tagad uzklausīsim komisijas pārstāvjus par tirzniecības nolīgumu kā tādu. Tas būs Matjē Jurgensens un pēc tam par Eh, drošības regulējumu būs eh, Frederiks Mišels. Kurš vēlētos sākt? Matie puspirmais. Lūdzu, dod jums vārdu. Liels paldies! Liels paldies, ka devāt mums iespēju izteikties par šo jautājumu. Man būtu daži īsi komentāri. Es vēlētos arī atsaukties uz eh, deputātu teikto. No komisijas puses mēs atbalstām šo nolīgumu. Mēs ceram, ka padomu un parlaments apstiprinās šo nolīgumu, tas varēs stāties spēkā pēc iespējas drīzāk. Mēs uzskatām, ka šis nolīgums Eiropas Savienībai nāks par labu. Tas ir kvalitatīvs uh, teksts, un tas eh, mums varētu uh, palīdzēt piekļūt eh, tirgum eh, daudzās svarīgās jomās. Mēs uzskatām, ka arī Centrāla Amerikai šis nolīgums ir labs. Tas ļaus Centrāla Amerikas valstīm veicināt savu ekonomisko attīstību, tas pavērs plašākas eksporta iespējas uz Eiropas Savienību. Tāpat arī varēs eh, daudzveidot uz Eiropas Savienību eksportējamo produktu loku. Uh, Ir jāatcerās arī, ka šis eh, nolīgums atbilst politiskajām prioritātēm, kādas Eiropas Savienība ir izvirzījusi attiecībā uz Centrālu Ameriku. Tās ir eh, tālāka uh, integrācija sabiedrībā un arī nabadzības izskaušana. Ir jāatcerās, ka attiecībā uz šo nolīkumu mēs varēsim veicināt integrāciju Centrāla Amerikā un ir jāatcerās, ka Eiropas Savienība vienmēr ir iestājusies par miera procesu veicināšanu. Tagad vēlētos jums pastāstīt, cik tālu esam nokļuvuši šajā procedūrā. Esam nosūtījuši priekšlikumu līguma parakstīšanai padomē oktobrī. Darbs virzās uz priekšu ļoti labi, un esam uh, saņēmuši informāciju no padomes, ka iespējams šī parakstīšana varētu notikt maijā. Pēc tam uh, gaidīsim uh, parakstus no Centrāla Amerikas puses. Cerams, tas uh, notiks pavisam drīz, jau jūnijā, un tad padome varēs um, formāli, oficiāli nodot šo nolīkumu parlamentam savas piekrišanas izteikšanai. Tātad pēc eh, šīs parakstīšanas parlaments oficiāli saņems eh, nolīgumu, bet jebkurā gadījumā ir ļoti labi, ka esat sākuši pie šī jautājuma strādāt jau tagad. Tagad vēlētos atsaukties uz deputātu teikto. Jautājums par kvotām un par to, vai eh, kvotas ir līdzvērtīgi sadalītas starp Centrālamerikas valstīm. Šķiet, ka šīs Reģionālās kvotas ir jau sadalītas Centrāla Amerikā, un mēs arī esam um, devuši savas vadlīnijas, kā sadalīt šīs kvotas cukuram un rīsam, rīsiem. Un tas būs jādara šīm valstīm pašām. Mēs ceram, ka šī kvotu sadalīšana arī veicinās reģionālo integrāciju. Uh, esam iekļauši arī ļoti spēcīgu sadaļu par tirdzniecību un ilgspējīgu attīstību. Es nevēlētos šeit detalizēti izteikties par šo jautājumu, taču jūs noteikti atcerēsieties, ka šādas sadaļas ir iekļautas arī citos līdzīgos nolīgumos. Šajā sadaļā ir iekļaut as, iekļautas apņemšanās no abām pusēm, tātad no Eiropas Savienības puses un Centrālamerikas puses. Uh, īstenot eh, dažādas apņemšanās, eh, dažādas eh, starptautiskās darba organizācijas konvencijas. Tāpat arī ir paredzēts konsultāciju mehānisms ar pilsonisko sabiedrību un ir iekļauts arī īpašs strīdu risināšanas mehānisms. Tātad īpašs mehānisms šai sadaļai. Uzskatām, ka šis nolīgums ir labs un cerams, ka parlamentā uh, liels vairākums deputāti to atbalstīs. Mēs uzskatām, ka šī būs ļoti, šis būs ļoti svarīgs signāls no Eiropas Savienības puses uh, Centrāla Amerikas valstīm, jo ir jāatcerās, ka pašlaik uh, šis reģions uh, nepiedzīvo vienu no labākajiem periodiem, un Tieši tāpēc ātra šī nolīguma stāšanās spēkā šim reģionam ļoti palīdzētu. Lielas paldies! Jā, šķiet, ka mēs esam saņēmuši jau padomas lēmumu priekšlikumu par šo nolīgumu, bet, protams, mēs nevaram formāli sākt darboties pirms padome mūs aicinās to darīt. Par uh, aizsarga regulējumu, kurš runās padomas uh, komisijas vārdā. Lūdzu, dod jums vārdu. Paldies, priekšēdētāji! Izteikšos pavisam īsi, jo esam jau runājuši par uh, līdzīgiem jautājumiem. Tātad bija uh, jautājums par to, vai mēs varētu, izmantojot šo regulējumu, uh, ekoloģisku produktu tirzniecībā. Ir jāatcerās, ka ja imports pieauga tarifu liberalizācijas rezultātā, tad var izmantot dažādus instrumentus, bet eh, vairāk arī šādus instrumentus nevar izmantot. Tagad par banānu stabilizācijas mehānismu. Mums nevajadzētu runāt par kvotām šajā sakarībā. Mēs šeit runājam par uh, tādiem apjomiem, kas izraisa konkrēti instruments stāšanos spēkā, bet uh, šeit nav runa par kvotām. Tātad te ir runa par PTO pienākumiem, un attiecībā uz banāniem mēs tātad izmantojam tikai tarifu sistēmu. Paldies! Vai referentiem būtu kas sakāms? Albas kungs. Liels paldies priekšsēdētāji! Gribētu izteikties par kvotām un arī vēlētos pateikties kolēģiem par viņu teikto, tīpaši Janika kungam. Es viņam piekrītu attiecībā uz to, ka šim nolīgumam vajadzētu veicināt reģionālu integrāciju Centrāla Amerikā. Cerams, ka tā arī notiks. Es labprāt aprunātos ar Janiku kungu par uh, kvotu sadalījumu. Man bija liels prieks dzirdēt, ka komisija ļoti rūpīgi seko līdzi mūsu teiktajām. Cerams, ka finanšu sistēma uzlabosies arī Centrāla Amerikā. Pašlaik, protams, ka finanšu sistēma ir daudz konkurētspējīgāka šeit, Eiropas Savienībā. Uh, Mums noteikti vajadzētu veicināt šādu nolīgumu slēgšanu ar Centrālu Ameriku. Ir jāatcerās, ka uh, mūsu finanšu sistēmas esamība Centrāla Amerikā dod daudz vairāk iespēju Centrāla Amerikas uzņēmumiem nodrošināt tiem labāku likviditāti. Un mēs ceram, ka šī pozitīvā ietekme uh, labi ietekmēs arī iedzīvotājus. Kurš šeit ir ieguvējs un kurš ir zaudētājs? Esmu pārliecināts, ka uh, eh, komisija ir taisnība, ka tā teica, ka abas puses ir ieguvējs. Ir jāatcerās arī par to, ka abi reģioni cerams daudz ko gūs no šī nolīguma. Liels paldies tagad vārds Laikfrīda kungam par eh, aizsargu mehānismu regulējumu. Liels paldies, priekšādātāji! Liels paldies par eh, šīm interesantajām diskusijām. Esmu uh, dzirdējis eh, daudz interesantu komentāru, par kuriem man vajadzēs vēl īpaši padomāt. It īpaši, ja runa par godīgas sirdsniecības prakses produktiem vai ekoloģiskajiem produktiem, mm, varbūt mēs varētu šeit nedaudz izmainīt uh, drošības klauzulas uh, garu. Tātad attiecībā uz šo nolīgumu ir jāgaida padomes lēmums, attiecībā uz aizsargu mehānismiem tiks gatavoti ziņojuma projekti, tos mēs skatīsim mūsu komitejas nākamajā kārtējā sanāksmē, kas notiks martā. Now is uh, voting time. Tagad ir eh, pienācis laiks balsošanai. Lūdzu, sagatavojiet savas balsošanas kartes un balsošanas sarakstus. Un lūdzu, protams, apsēdieties. Are you ready? Vai esat gatavi? Okay. Labi. Par eh, Marielas Sarneses ziņojumu mēs nebalsosim pēc viņas lūguma, ko viņa paud vakar, un tas nozīmē, ka varam pievērsties balsojumam par eh, Fjellner ziņojumu par vispārējo tarifa preferenču sistēmu. Referents vēlējās ko teikt. Jā, pavisam īsi. Es vēlētos izmantot uh, šo iespēju visiem pateikties, jo šis uh, ziņojums ir uh, bijis ļoti sarežģīts, um, tika iesniegti daudzi tehniskas dabas grozījumi, un īpaši es vēlētos pateikties Helēnai no sekretariāta, jo viņa man sniedza ļoti lielu palīdzību un arī pārējiem, kas strādāja pie šī jautājuma. Tātad liels paldies visiem! Vēlētos jums atgādināt, ka šis darbs ir patiešām bijis komplicēts, ir eh, iesniegti 20 eh, grozījumi no ziņojuma, 100, no referenta 180 grozījumus ir iesnieguši deputāti, tāpat arī no dēvi komitejas ir bijuši ļoti daudz grozījumi un ir arī daudz kompromisu grozījumu sagatavoti. Liels paldies, referentkungs, par jūsu izcilo darbu un arī eh, liels paldies visiem pārējiem deputātiem par izrādīto sadarbības garu. Labi, tad ķersimies klāt. Sāksim ar uh, trešo grozījumu. Par, pret, atturas, pieņemts. Balsojums blokā. Numur viens. Par, pret, atturas, norēdīts. Trešais grozījums, dēvi grozījums, kurš par, pret, atturas, norēdīts. 46., 47., 48. un 59. grozījums. Identiski grozījumi, kurš par, pret, atturas noraidīts. Piecdesmit pirmais grozījums. 54., 55., 56., 57., 59., otrā daļa. Visi šie grozījumi ir identiski, kurš par, pret, atturas, Noraidīts. Labi, pārbaudīsim. Tātad 51. un pārējie grozījumi pārbaudam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un noraidīts. 52. un 4. grozījums Tie ir identiski grozījumi par, pret, atturas, noraidīts. 61. grozījums par, nē, es atvainojos. Es atvainojos, tad 60. grozījums un 5. grozījums identiski, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Šoreiz 61. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim 61. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ceturtais grozījums par pret atturas pieņemts. Piektais grozījums par pret atturas pieņemts. 63. par pret atturas norādīts. 66. pirmā daļa par pret atturas norēdīts. 68., 72., 73., 66. Nē, tikai 73. Trīs grozījumi, kas ir identiski. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 66. otrā daļa par. Pret. Atturas Noraidīts. 67. par pret atturas noraidīts. Tagad pievērsīsimies 80. un 84. grozījumam. Tie ir identiski grozījumi par. Mario, kāpēc jūs nebalsojat pats par savu grozījumu? Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 79. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 83. par pret atturas norādīts. 9. par pret atturas pieņemts. 85. par pret atturas norādīts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. Tagad 92. par pret atturas noraidīts. Labi, pārbaudīsim 92. Sākam balsot. Mana balsošanas kārtē vairs nedarbojas, bet es balsoju par. Tātad balsojam par 92. grozījumu, beidzam balsot. Un šis eh, grozījums ir norēdīts. 93. par. Tad bija 15 eh, pār un 15 pret ar manu balsi. Tātad par procedūru nav izteikti nekādi uh, iebildumi. Man tiešām žēl, bet šis grozījums ir noraidīts. 93. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 94. par, pret, atturas noraidīts. Labi, pārbaudīsim 94. 94. un 7. grozījums. Balsojam par tiem kopā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 96. Par, pret, atturas, pieņemts. Trešais kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 97. Par, pret, atturas, pieņemts. 98. Par, pret, atturas, pieņemts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 no devis par pret atturas norādīts. 11. par pret atturas norādīts. 12. par pret atturas norādīts. 102. ir ieteikums mutiskam grozījumam, vai kādam ir iebildumi pret šo mutisko grozījumu? Iebildumu nav. Līdz ar to šis eh, mutiskais grozījums ir redzams jūsu balsošanas sarakstā, un mums ir jābalso ar šo mutisko grozījumu, kurš par pret atturas pieņemts. Tagad balsojums blokā numur divi par pret atturas pieņemts.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 120. un 121. par pret atturas noraidīts. Labi, pārbaudīsim. 120. un 121. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 122, 123, 124. Par, pret, atturas. Labi, pārbaudīsim. Minz. Tātad 22, 23, 24. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 15. Kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim elektroniski. 15. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījumi 125 par. Kurš par? Kurš pret? atturās noraidīts. Grozījums numur 16. Kurš par? Pret, atturas, noraidīts. 126. grozījums. Kurš par? Pret, atturās, pieņemts. Simt divdesmit septītais grozījums. Kurš par? pret, atturās, pieņemts. 128. Kurš par? Pret, atturas, pieņemts. Simtu divdesmit devītais. Kurš par? Pret, atturās, pieņemts. Simtu trīsdesmitais. Kurš par? Pret, atturās, noraidīts. Tagad 132. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 133. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 11. grozījums. Kurš par? Pret. Atturās. Pieņemts. 134. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 12. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromisa grozījums numur 1. Kurš par? Pret atturās pieņemts. Tagad pārējām pie 15. grozījuma. Kurš par pret atturās pieņemts? 16. grozījums. Atvainojiet, varbūt kļūdos, bet vai jūs varētu pārbaudīt 138. grozījumu? 138. tātad. Man saka, ka tas atkrīt kompromisa grozījuma dēļ vai varam to pārbaudīt? Kristofers Fjalne. 136. grozījums tad ir uh, e, apkritis. Manuprāt, ja pārējie ir atsaukti, tad uh, man ir uh, risinājums. Mēs varam par to balsot un tad pārbaudīt pēc tam tehniskās uh, detaļas. Uh, lai mums nevajadzētu vēlreiz savākties, lai balsot tik par to vienu. Tātad 136. Kurš par? Pret. Atturās. Noraidīts. 16. Kurš pār? Pret. Atturās. Pieņemts. 156. Kurš par? Pret. Atturās. Noraidīts. 157. Kurš par? Pret. Atturās. Noraidīts. 17. Kurš par? Pret. Atturās. Pieņemts. 160. Kurš par? Pret. Atturās. Noraidīts. 160. pārbaudam elektroniski, lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Astoņpadsmitais grozījums, kurš par pret atturās pieņemts. 161. grozījums, kurš par pret atturās noraidīts. 162. Kurš par? Pret. Atturās. Pieņemts. 19. grozījums. Kurš par? Pret. Atturās. Pieņemts. 20. grozījums. Kurš par? Pret. Atturās. Pieņemts. 21. Kurš par? Pret. Atturās. Pieņemts. 165. Kurš par pret atturās noraidīts? 168. Kurš par pret atturās noraidīts? Simt sešdesmit devītais. Kurš par pret atturās noraidīts? 174. Kurš par? Pret. Atturās. Noraidīts. 175. Kurš par? Pret. Atturās. Noraidīts. 176. Kurš par? Pret. Atturās. Noraidīts. 170. Kurš par? Pret. Atturās. Noraidīts. 173. Kurš par? Pret. Atturās. Noraidīts. 171. Kurš par? Pret. Atturās. Noraidīts. 172. Kurš par? Pret. Atturās. Noraidīts. 177. Kurš par? Pret. Atturās. Noraidīts. 178. Kurš par? Pret. Atturās. Noraidīts noraidīts. 180. Kurš pār? Pret. Atturās. Noraidīts. 22. grozījums. Kurš pār? Pret. Atturās. Pieņemts. 179. Kurš pār? Nē, tas atkrīt. Par to mums nav jābalso. 23. Kurš pār? Pret atturās pieņemts. 181. kurš par, pret, atturās, noraidīts. 182. kurš par, pret, atturās, noraidīts. Tas pats attiec arī uz pārējiem grozījumiem, par kuriem mēs balsot kopā ar šo uh,

Tagad pārējām pie balsojuma blokā par grozījumiem 193, 94, 95, 96, 98 un 199, kas ir identiski. Kurš par? Pret? Atturās? Noraidīts. 200. grozījums. Kurš par? Pret? Atturās? Noraidīts. 201. un 20. grozījums. Kurš par? Pret. Atturās. Noraidīts. 202. grozījums. Kurš par? Pret. Atturās. Noraidīts. 205. Kurš par? Pret. Atturās. Noraidīts. 208. Kurš par? Pret. Atturās. Noraidīts. 207. Kurš par? Pret. Atturās. Noraidīts. 24. Kurš par? Pret. Atturās. Pieņemts. 25. Kurš par? Pret. Atturās. Pieņemts. Pirmais grozījums. Kurš par? Atturās. Pieņemts. 28. Kurš par? Pret. Atturās. Noraidīts. 27. Kurš par? Pret, atturās, pieņemts. 29. Kas par? Pret, atturās noraidīts. Trīsdesmit trešais grozījums. Kurš par? Pret atturās uh, noraidīts. Tālāk, 34. grozījums. Kurš par pret apturās noraidīts. Tālāk 37. Kurš par, pret, atturās, noraidīts. 38. Kurš par, pret, atturās, noraidīts. Un pārējām pie gala balsojuma. Balsojam par komisijas priekšlikumu grozītajā formā. Balsosim elektroniski. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 22 balsīm pār, 5 pret un 2 atturoties. Balsojam par rezolūcijas projektu. Balsojam. Beidzam balsot. pieņems ar 18 balsīm par, 6 pret un 6 atturoties. Apsveicu referentu. Vārds referentam. Liels paldies visiem! Es lūgtu Inta komitejai divas lietas. Nezinu, varbūt jāvērš pie priekšsēdētāja. Es gribētu sākt diskusijas ar padomi, eh, balstoties uz šī balsojuma rezultātu. Es gribu censties rast risinājumu. Sākotnējās norādes eh, signalizē, ka mēs no padomas nemaz nesam tik tālu šai ziņā. Un otrais, eh, vai būtu iespējams jau to iekļaut iespējams nākamajā plenārsēdē? Nu, par to mums būtu jābalso. Vai uzreiz uh, ķerties klāt pie pirmā lasījuma un vai sākt pārunas ar padomi bez balsojuma plenārsēdē. Kas perīgi lūdzu? Priekšstādātāji kungs, es saprotu, ka tas nāk kopā, ka mēs jau sākam pārunas, bet pēc tam to izskatām tuvākajā plenārsēdē arī, ka tas notiek paralēli. Eh, tas tātad ir priekšlikuma paskaidrojums. Kas atbalsta šādu eh, tālāko procedūru? Kas atbalsta priekšlikumu, ka mēs uzreiz sākam pārunas ar padomi bez iepriekšēja balsojuma plenārsēdē? Kurš par? Lūdzu, paceliet rokas. Kurš pret? Pieņemts. Šāds priekšlikums ir pieņemts. Sarunu komanda no mūsu puses. Būsim es pats, kā priekšsēdētājs, kā parasti. Piedalīsies mūsu referents Kristofs Fjellners ēnu referents mm, Deivids Mārtiņš no sociālistiem un e, demokrātiem, e, Roberts Stordijs no EKR, Šulcs no GOE, Viktors no Zaļajiem un Mateo Salvīnie no FD. Vai būtu kādi iebildumi? Tā ir standarta procedūra. Paldies! Ar jums uh, e, drīzumā sazināšos, lai izstrādātu uh, darba plānu darbam ar padomi. Pārējām pie 20. darba kārtības punkta, kas piekrišanas procedūra startautiskās kaučuku pētījuma grupas grozīties statūti un reglaments. Es pats esmu uh, referents. Uh, un es aicinātu jūs atbalstīt šī nolīguma um, secinājumu. Sākam balsot. Balsojam elektroniski, lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts vienbalsīgi. Uh, Tagad balsošanas laiks ir beidzies, un mēs atgriežamies pie 14. punkta. Akta. This is akta. Akta. Jo vakar mēs sākām diskusiju, bet Mums bija laiks noklausīties tikai komisijas pārstāvi. Tā tad atsāksim diskusiju šodien. Eh, man ir pieteicies runātājs. Priekšsēdētāji kungs, darbie kolēģi, man nav bijusi iespēja līdz šim piedalīties vakardien eh, komisāra uzrunā jūs komitejā. Priekšstādātājiem, diemžēl, nav ieslēgts mikrofons. Ja vēlties izteikties par šo tēmu, paturiet prātā, ka ir pieteikšies runāt eh, vairāki deputāti. Tas ir jautājums par procedūru. Uh, Nu, man iepriekš nebija iespēja pierakstīties priekšsēdētāju. Lūdzu, eh, pierakstiet eh, mani, jo es noteikti gribu izteikties. Tā tad vakar dienas saraksts un pirmais eh, mūsu referents eh, Deivids Mārtins Lūdzu. Thank you very much, Chairman. And, uh... Paldies. Un paldies uh, komisijas pārstāvim par to, ka viņš atrada laiku. Uh, tas nav viegli komisāram, ņemot vērā viņa grafiku. Uh, Eh, kā teica komisārs, šis ir ļoti pretrunīgs jautājums gan parlamentā, gan sabiedrībā, un būtu jāapsveic interese, ko sabiedrība izrāda par mūsu darbu. Eh, pirms eh, diviem, pirms dažām dienām es redzēju lūgumu rakstu komitejā pētīciju ar diviem miljoniem parakstu. Tā tad interese ir ļoti liela. Uh, un es eh, mēģināšu eh, uzklausīt sabiedrības pārstāvis, lai saprastu viņu bāžas. Sāksim ar to jautājumu, ar ko sāka komisārs vakar par pārskatāmību. Es domāju, ka neusticība aktā pamatā rodas no eh, tā, kādā veidā līgums tika gatavots ir jābūt eh, uzticībai starp partneriem, un mēs saprotam, kā tirdzniecības komiteja, ka dažreiz līdzsvarotai diskusijai ir jānotiek aiz slēgtām durvīm, bet eh, kā parlaments mēs uzskatām, ka, eh, tad, tad es uzskatu, ka sarunas par akta slēgtā veidā bija nepie, nepieņemams, un uh, Eh, jau divas reizes ir izteiktas bažas un lūgta lielāka atklātība akta sarunā. Es domāju arī, ka bija bažas par to, ka sabiedrībai un pat parlamentam sākotnēji nebija pieejama informācija. Tātad mūsu Mums ir bažas par sarunu procesu, bet eh, sarunas tagad ir pabeigtas un tagad ir jāskata esošais teksts. Arī es personiski un šis parlaments eh, stingri atbalsta Eiropas eh, intelektuālā īpašuma tiesības aizsardzību un Eiropas izgudrojumu un pavairošanas tiesību aizsardzību jo e, šīs īpašumtiesības ir Eiropas konkurētspējas pamats. Mēs nevaram konkurēt kā lētā darba spēka ekonomika. Tāpēc mums intelektuālais īpašums ir e, svarīgs. E, protams, šeit nav tikai ekonomiskā interese, jo, piemēram, viltot medikamentu un viltots mašīnu rezervas daļas ir bīstamas. Mana problēma nav tā, ko akta mēģina darīt, bet eh, varētu būt eh, tādi negaidīti vai negribēti blākus efekti. Eh, Anglijā saka, nu, sātans ir paslēpies detaļās, un mans bažas ir tās, ka detaļu šeit ir par maz un ir iespējams ļoti dažādas interpretācijas. Komisārs vakar izskaidroja dažādas aizspriedumus un mītus par akta, tātad tagad mēs varam pāriet pie faktiem diskusijā. Jo skaidrs, ka, piemēram, cilvēki netiks, viņiem netiks atslēga pieeja internetam, ja viņi ielādēs trīs reizes nelikumīgus failus. Bija tāds projekts, bet uh, tas netika pieņemts. Un uh, arī nav jau viegli noteikt, vai datorā šie faili ir legāli vai nelegāli, un tos neviens arī nepārbaudīs, un to nemaz tā nevar izdarīt. Bet mēs nezinām, piemēram, kā interneta pakalpojums sniedzēja interpretēs eh, šos akta eh, noteikumus. Un viņi var uzskatīt, ka ir jākontrolē interneta lietotāji, vai viņi uzskatīs, ka viņiem ir tiesības atslēgt cilvēkus eh, no uh, interneta par nelegālu e, ielādēšanu. E, šeit e, ir runa, aktē ir runa par komerciāliem autortiesību pārkāpumiem, un tas ir termins, kas ir noteikts likumā, bet ja jūs neesat jurists, vai tad jūs zināt, ko nozīmē uh, Uh, komerciālu mērogu uh, autortiesību pārkāpumi, tā kā tie ir noteikti Eiropas un jūsu valsts tiesu praksē? Es domāju, ka nē. Tātad šeit ir jābūt uh, skaidrībai, kas ir domāts ar komerciālu mēroga pārkāpumiem. Līdzīgi ir arī ar medikamentiem No vienas puses eh, komisārs teica, ka patenti nav apskatīti aktā, bet atkal jautājums ir par viltoto eh, preču apkarošanu. Mēs jau zinām, ka eh, vispārīgi medikamenti ir nelikumīgi konfiscēti tādi gadījumi ir bijuši. Eh, piemēram, vienkārši piemērs. Ļoti bieži medikamenti eh, ne jau tāpēc, eh, lai viltotu vai apzāktu patentu īpašniekus, bet ļoti bieži šī šie medikamenti ir iepakojumos, kas ir līdzīgi oriģinālajiem, vienkārši tāpēc, ka slimnīcā šis iepakojums ir pazīstams eh, slimnīcā, bet eh, robežsargs varētu domāt, ka eh, šeit ir viltots medikaments, un tad sekas varētu būt tādas, ka šos medikamentus uh, šos lētākos medikamentus tad nelaist pāri robežai, un tas būtu sliktāk arī veselības pakalpojumiem. Nu, komisijas pārstāvs varbūt teiktu, ka es rādu nevajadzīgu satraukumu, bet es gribētu, lai būtu skaidrība par akta uh, lai parlaments varētu balstot par faktiem, nevis par mītiem. Es preses konferencē aprakstīju sevi kā referentu gadījumu pēc. Parasti parlamentā ir tā, ka, jū, ja jūs esat referents, tad jūs jau esat ieinteresēts jautājumā. Bet es neesmu iepriekš izlēmis, ko es gribu ieteikt parlamentam. Tas būs atkarīgs no tās informācijas, ko es saņēmu. Un eh, tā tad mēs zinām, ka komisija plānoja nosūtīt eh, akta Eiropas eh, tiesai. Es to apsveicu, bet arī Eiropas parlamentam būtu jālūdz tiesai paskaidrojumi par akta eh, sadarību ar eh, līgumiem un ar eh, pamatiesību hārtu. Mēs nezinām, vai tiesa atbildēs uz to, bet es arī gribu zināt, vai akta ir sadarīgs ar starptautiskajiem līgumiem, dažiem starptautiskajām saistībām. Un Es gribētu, lai tiesa atbild uz šiem jautājumiem. Uh, kā jau es teicu, šeit detaļas ir ļoti svarīgas, tātad es domāju, ka mums vajadzētu noteiktajā termiņā sagatavot nevis galīgo ziņojumu, bet starpziņojumu, un tajā mēs noformulēsim jautājumus, ko mēs eh, iesniegsim komisijai. Protams, komisija atbildēs, ka viņa mājas lapā jau ir eh, faktu saraksts, bet es eh, gribu kaut ko vairāk. Es gribu, lai komisija paskaidro, kādā veidā viņi gatavojas pielietot akta uh, un kādi būs norādījumi interneta pakalpojumu sniedzējiem, lai mēs redzētu, kā būs aizsargātas lietotāju tiesības. Mums ir jāredz, kā akta tiks pielietots detaļās. Un arī runājot par dalību valstīm, es biju pārsteigts, ka Bulgārijas premjers teica, ka ka viņš neļaus akta padarīt iedzīvotājs par noziedzniekiem, bet viņš jau nesaprot, ka tikai Bulgārijas parlaments pats var pieņemt Bulgārijā likumus, Eiropas parlaments to nevar. Bet mums ir jāzina, kādā veidā dalība valstis darbosies, tātad mums arī ir vajadzīgi paskaidrojumi no dalību valstīm, vai dalību valstis plāno ieviest jaunas sankcijas vai mainīt likumus vai ieviest mehānismus pirms akta pieņemšanas. Un, beidzot, būs arī izmaiņas Kī komunitēra šajā ziņā, un es gribu pirms secinājumu par akta redzēt, kā mainīsies Eiropas likumdošana pašlaik vēl nav atbilžu uz šiem jautājumiem, un es gribu parādīt eh, šajā gadā, ka jautājums ir ļoti interesants sabiedrībai, tātad Eiropas parlaments var ņemt vērā sabiedrības bāžas un izmantot savus pilnvaras, ko dod Lisabonas līgums un nonākt pie izsvērtiem secinājumiem. Mēs apskatīsim detaļas un tad pēc detaļām teiksim jā vai nē. Un es domāju, ka tādā veidā Eiropas parlaments būs eh, ieguvis uzticību gan dalību valstīm, gan sabiedrībai. Paldies! Mums laiks joprojām ir ierobežots. Tā tad es lūkšu runātājs sekot laikam, un ja nē, tad man būs jānosaka laika limiti. Un es došu priekšroku eh, koreferentiem. Tātad eh, Kristofers eh, Fjaldens no Tautas partijas. Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies arī komisāram un paldies Deividam. Uh, mēs beidzot sākam strādāt pie šī jautājuma, un es jau ilgi gaidīju iespēju iepazīties ar šo tekstu detaļās. Ir ļoti daudz bažu eh, jautājumu sabiedrībā, un mums ir tagad jānos, jātiek ar visu to skaidrībā. Uz teksta un juridiskā atzinuma pamata Mans iespējas līdz šim ir tāds, ka 50% no iebildumiem ir mīti. Piemēram, viens no mītiem no pašas pirmās dienas, kad sākās diskusija par aktu, ka tagad muita sāks pārbaudīt, kas ir manās elektroniskajās ierīcēs. Bet uh, ir skaidri teikts, ka tas tā nebūs. Tātad tas ir mīts. Bet ir 50% no bažām ir tādi, ko ir vērts uh, pārbaudīt. Un es arī priecājos, ka komisija nosūtīja šo projektu uz tiesu, jo tā mēs uh, arī varēsim labāk izvērtēt uh, šo līgumu. Gan komisārs, gan Deivids runāja par pārskatāmību, un es domāju, ka pārskatāmības trūkums arī radīja e, neusticību. Un plenārsēdes protokolā jūs atradīsiet uh, manus un arī citu sūdzības par šo nepietiekamo pārskatāmību. Es domāju, ka šī varētu būt uh, mācība tālākajām sarunām. Ehm, agrāk vienmēr notika šādas sarunas aizslēgtām durvīm, bet kad eh, sabiedriskā doma ir sākus iesaistīties procesos, mums tagad ir jāstrādā citādi. Bet no otras puses neviens līgums eh, nav bijis tik pārskatāms kā tagad akta. Un Šis ir e, pavisam, e, šis ir pagrieziena punkts tajā veidā, kādā notiek e, sarunas. Eiropas tautas partija, ko es pārstāvu, skaidri vēlas, lai starptautiskā sadarbībā tiktu aizsargātas starptautiskā intelektuālā īpašuma tiesības. Uh, Tas ir vajadzīgs gan ekonomikai, gan klientiem. Eh, bet jautājums ir, vai akta ir tas sadarbības modelis, kas mums ir vajadzīgs? Jo eh, mums, eh, piemēram, nav jāpārskata līdzsvars starp autortiesībām un pilsoņu brīvībām un nav būtiski jāpārskata Eiropas likumdošana. Un mums ir jāatgādina pilsoņiem, ka ne jau tirdznieciskie darījumi maina e, cilvēku dzīvi, bet tie likumi, kas var tikt pieņemti e, vēlāk. Kā es saprotu, nav nekādu uh, Uh, plānu ieviest uh, jauns likums, izņemot Zviedriju, kur būs mazas izmaiņas uh, likumos par preču zīmēm. Un es dzirdēju arī no uh, dalībvalstīm, no sava juridiskā dienesta, ka lielu izmaiņu nebūs. Bet es gribu pārbaudīt vēlreiz. Es uz vārda neticēšu nevienam uh, Es domāju, ka mums ir jāuzaicina e, šie sabiedrības pārstāvi, kuriem ir jautājumi un bažas, lai viņi e, iesniedz mums savus jautājumus un lai mēs varam pārbaudīt. E, tagad ir laiks sākt strādāt un noskaidrot, kas ir patiesas un kas nav, bet skaidrs, ka mums ir vajadzīga uh, starptautiska sadarbība, lai aizsargātu īpašumtiesības, bet jautājums, vai akta ir atbilde. Paldies, nākamais Roberts Tēdīs. Es gribēju pateikties komisāram, ka par to, ka viņš vēlas garantēt, lai sarunas par akte saskan ar e Eiropas līgumiem. E, jā, šeit e, ir tā, ka detaļas ir pats svarīgākais. E, klausoties, Kristofer, jūs, es piekrītu jūsu teiktajam, es piekrītu Deivida teiktajam, bet ir robežas eh, jautāju, tam jautājumu skaitam, ko jūs varat uzdot. Mums ir jāatceras, ka nav vajadzības eh, panākt izmaiņas, kamēr mēs eh, nesaprotam, kas notiek Es domāju, ka ir ļoti svarīgi atbalstīt, kā Dēvids teica, jaunievedumus, lai mums eh, būtu eh, nākotne, kas balstās uz jaunievedumiem un tehnoloģijām. Bet jautājums ir, eh, kurā vietā noteikt robežas. Dēvidam ir taisnība, ka mums ir eh, šeit jārīkojas apdomīgi. Un es eh, atbalstu komisijas eh, lēmumu skatīt šo jautājumu. Tiesā tikai jautājums ir par termiņiem. Kā jūs domājat, cik ātri tiesa varētu izskatīt šo līgumu? vēl ir arī e, jāskata sīkāk, kā šis līgums tiek tūkots dažādās valodās. Paldies! E, tagad Šodokungs no zaļajiem. Priekšsēdētāja kungs, e, es uzklausīju vienu jau iepriekšējos runātājus, un tātad nerunāšu par būtību, bet tikai par procedūru komisāru. 200 18. Eh, ir, pantā ir eh, noteikts, ka eh, parlamentu ir jāinformē par šādām starptautiskām iniciatīvām, ko jūs uzņematies. Pamat ietvarā 13. pantā ir skaidri norādīts, ka komisija nepublicēs nopietnas iniciatīvas vai lēmumus pirms būtu iepriekš informēts rakstiski parlaments. Jūs uzņēmāties iniciatīvu, ko mēs gribējām jau Eh, gadu eh, iepriekš eh, vērsties Eiropas Savienības tiesā. Nu, to mēs atbalstam, bet mēs to uznājām no mēdījiem. Mēs nezinām, kāds ir jūsu pamatojums, kāpēc jūs vērsties Eiropas Savienības tiesā, un te, manuprāt, ir pārkāpts pamata ietvara no līgums starp Eiropas komisiju un parlamentu. Process tika sākts Eiropas parlamentā un Eh, līdz ar to, manuprāt, jūsu lēmums man eh, nešķiet eh, procesuāli pareizs. Tas arī viss no, mūs, no manas puses dod vārdu kolēģiem. Tīri informācijai, Degūhta kungs mums, mums informē par šo iniciatīvu. Nākamais runātājs. Paldies, tad varbūt mēs to skatīsim iekšēji, bet es nepiekrītu, kad jūs sākāt, ka šeit šis līgums ir skaidrs, jo katrs jurists to interpretē savādāk. Un um, tātad jums ir viena interpretācija, citiem ir cita. Un pat parlamenta juridiskais dienests saka, ka nav nekādu pierādījumi, ka šis līgums ir Eiropas likuma pārkāpums, bet viņi norāda, ka dažādos jautājumos var būt citāda likuma pielietošana vai interpretācija. Un eh, konflikta gadījumā tad eh, Eiropas eh, tiesa skatīs šo interpretāciju Tā tad es nemaz neesmu tik pārliecināts, ka šeit nekas netiek mainīts. Eh, piemēram, par šiem komerciālajiem mērogiem vai arī zaudējumu novērtēšanu. Tas nav tāpat kā pašreizējās direktīvās. Un, ja mēs gribam pārliecināties, ka ceļotāji netiek ietekmēti, tad šādā veidā uh, ir e, formulējumā jālieto vārds šel, tātad netiek apskatīti e, atsevišķie ceļotāji. Tāpat arī par uzņēmumiem. Šeit varētu nebūt šīs masīvos datu apmaiņas, bet akta nav šo garantiju, kā e, telekom direktīvās, un varētu būt uh, ierobežojumi pieejai informācijai uh, pat uh, bez tiesas lēmuma, jo varētu būt tādi darījumi, kas ierobežo lietotāja pieeju informācijai, lai pakalpojums sniedzējs nebūtu atbildīgs par to, ka viņš varētu izdarīt kaut ko nelikumīgu. Es neredzu akta, ka netiks eh, ierobežoti šādi noteik, lietotāji piekļuvi informācijai. Arī par eh, digitālajām tiesībām es redzu akta tādus formulējumus, kas ierobežo uh, inovācijas jo ir dažādas tehniskas barjeras, kas varbūt nebija eh, sākotnējais nolūks, bet kas ietekmēs situāciju. Eh, piemēram, ja internetā nav, ar internetu telefoniem nav iespējams eh, ielādēt kādu programmu. Ja mēs gribam aizsargāt intelektuālās īpašuma tiesības, tad šis līgums nav pareizajā veidā sagatavots. Uh, Jūs sakāt, ka e, šis mūsu valstis pārstāv 50% e, pasaules tirniecības. E, jā, bet tur ir tikai 5% pārkāpumu. 95% pārkāpumu notiek valstīs, kas nepiedalās akta. Tātad, ja akta mērķis būtu uh, paplašināt šo sistēmu ar divpusējiem tirdzniecības līgumiem. Es domāju, ka tas ir nedemokrātisks veids, jo vai jūs iekļausiet akta noteikumus līgumos ar valstīm, kas nav parakstījušas akta? Es domāju, tas ir nedemokrātisks veids, kā mainīt citu valstu likumus. Un es arī baidos, ka, piemēram, būs eh, slikti likumi. Pašlaik mums eh, e-komercijas direktīvā ir labi noteikumi, bet akta varētu būt negatīvs efekts uz tiem, un eh, var būt arī ierobežojumi, kas attiecas uz brīvību, vārdu brīvību un informācijas brīvību. Paldies! Uh, nākamais runātājs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, dārgie kolēģi. Pirms dažām nedēļām es pieņēmu lēmumu, ko, kur paudu domu, uh, ka es uh, nevaru izlikties par šī līguma aizstāvi, kur izskanēja revolucionāra sprieduma. Šodien es eh, nevaru teikt, ka esmu pilnīgi mainījis viedokli, bet tomēr priecājos par attīstību, ko jūtu priekšlikumos, no, kas nāk no maniem kolēģiem kas jau izstrādāja laika grafikas, runāja par tautas partijas kolēģiem, eh, kas paredz eh, ātri strādāt, es dzirdu komisijas teikto. Es Eh, pateicos arī par eh, paustījām bažām no dažu kolēģu puses. Es priecājos par notikumu attīstību komisijā, kur, kura eh, plāno vērsties Eiropas Savienības tiesā, un mēs Eh, jau kādu laiku prasījām juridisko skaidrību par to. Mēs paudām bažas, kas mums ir par eh, cilvēku tiesībām, par kopienas tiesībām, par elastību, kas ir jāieslēdz eh, šādos nolīgumos, ka geogrāfiska atrašanās vieta nav ņemta vērā un vairāk citu jautājumu, kas izskanēja no vienas vai otras puses. Bet man ziņoja, un komisārs tiešām teica, ka tas neko daudz nemainīs. Kad mums piedāvā tekstu, kas ir bīstams vai kas vismaz rada bāžas un jautājumus, um, un ja komisija neko nedara, tad drīzāk vajag atteikties no šī teksta un vairāk papētīt, uh, kā varētu uzlabot attiecības starp komisiju un parlamentu, un šodien es priecājos, ka tieši tas liek lietām attīstīties. Uh, politika attīstās tikai šādā veidā. Uh, Mums vajag lielāku caurskatāmību, lielāku skaidrību nekā tās ir bijis līdz šim. Paldies! Paldies! Tātad koordinātoru sanāksmē tas tika pieņemts un EPP nav pašiem savu vien, vienpersonisku tiesību kaut ko šeit izlemt. Tagad pāriesim pie runātāja saraksta. Paldies, priekšsēdētāji. Es atvainojos, saka priekšsēdētājs, es vēlētos uzlikt arī laika ierobežojumus. Laikrīdkungs turpina. Es sekoju līdzi šai diskusijai, un manī uh, eh, kaut kas nedaudz pārsteidz. Šīs uh, diskusijas it kā ir ļoti skaidras, bet eh, šķiet, ka tās nav pietiekami atbilstoši situācijai. Esmu paskatījies uz aktā, pats esmu jurists. Šķiet, ka pašlaik mūs kāds mēģina apmuļķot. Eiropa ir izstājusies, tā nevēlas eh, parakstīt eh, šo nolīkumu, kas eh, runā par uh, aizsardzību, par mūsu ražojumu, par mūsu mākslas darbu aiz, aizsardzību. Un tagad uh, situācija ir tāda, ka ASV ir daudz labāk aizsargāta. Un uh, tādi uh, cilvēki kā Lēdija Gaga vai kādi citi mākslinieki ir aizsargāti daudz labāk. Vai tiešām mēs varam tam ticēt? vai tiešām mēs uzskatīsim, ka mūsu ražojumi spēlēs uh, lielāku lomu. Galu galā Šveice un Amerikas Savienotās valstis taču uh, nevilto Eiropas uh, produktus. Un šīs valstis ir šajā nolīkumā. Un varbūt arī šīs valstis apstrīdēs jautājums PTO. Par to neviens vēl nav diskutējis. Uh, Kāpēc eh, šāds eh, nolīgums vispār ir vajadzīgs? Es nevēlos uzdot nekādus jautājumus, taču esmu pret nolīgumu, kas pēkšņi civiltiesiskus strīdus pārvērš par krimināltiesiskiem strīdiem un aizstā tikai vienu pusi. Esmu arī pret tādu nolīgumu, kas eh, privātu uzņēmējus piespiež uh, spiegot citus privātus uzņēmumus valsts labā. Uh, Austrijā uh, to sauc par tādu kā uh, cietumsargu mentalitāti, un es nevēlētos šādus laikus vēlreiz piedzīvot. Ir jāatcerās, ka šeit ir runa par politiku. Galu galā tagad valsts iejaucas jauniešu dzīvē. Šķiet, ka situācija ir tāda, ka 18. gadsimtā netiek vairs respektēta privātā dzīve. Jaunieši pašlaika internetu izmanto ļoti prasmīgi, un šis nolīgums vairs neatbilst pašreizējai modernajai situācijai. Iespējams, ka šis nolīgums uh, vairs neatbildīs arī uh, mūsu Eiropas pilsoņu dzīves vērtībām. Paldies, uh, Pavls Zalevskis no Tautas partijas grupas. Paldies, priekšsēdētāji! Centīšos izteikties īsi un ievērošu mums atvēlēto trīs minūšu laika ierobežojumu. Es saprotu, ka šis jautājums ir ļoti emocionāls Eiropiešiem. Nesam iepriekš saskārušies ar uh, šādiem pilsoniskās brīvības jautājumiem. Šeit galu galā ir runa par pilsoniskajām brīvībām Eiropā, un tieši tāpēc arī viss ir tik emocionāli. Vakar mēs divi ar pus stundas runājām par eh, Kolumbiju un Peru. Manuprāt, eh, debates par šo jautājumu ir pelnījušas, lai par tām runātu vismaz tikpat ilgi. Vakar es ļoti uzmanīgi uzklausīju komisāru, Diskusijas, kas pašlaik eh, notiek starp akta aizstāvjiem un eh, pretiniekiem, eh, nav debates par intelektuālā īpašuma tiesībām. Galu galā Eiropā visi iestājas par intelektuālā īpašuma tiesībām. Šīs debates ir starp tiem, kas uzskata, ka neko nevajadzētu grozīt, regulās, kas pašlaik ir spēkā, tātad, ka Tās nevajadzētu pielāgot eh, sabiedris, sabiedrībā notikušajām izmaiņām pēc interneta ieviešanas. Un starp tiem, kas uzskata, ka pašreizējo, pašreizējos tiesību aktus vajadzētu pārskatīt, vajadzētu tos grozīt, ņemot vērā izmaiņas, kas ir notikušas sabiedrībā pēc interneta ieviešanas. Tāpat arī tie uzskata, ka mums vajadzētu stiprināt šīs intelektuālā īpašuma tiesības, vajadzētu pārskatīt tās un vajadzētu ieviest tādus noteikumus, kas mums ļautu aizsargāt tiesības pēc tam, kad tās ir grozītas. Runājot par eh, brīvību internetā, šis nolīgums, un šajā jautājumā es piekrītu komisāram, kurš teica, ka vislielākais draudz, par ko runā pretinieki, nemaz neparādās līguma tekstā. Akta šeit neapšābā pamattiesības vai pilsoņu tiesības. Akta ir tāds vispārējs nolīgums, līdz ar to tas ir neprecīzs nolīgums. Šeit ir iekļauti risinājumi, kas īstenībā neatbilst kontinentālajām tiesībām. Piemēram, jautājums par sodiem netiek pareizi skatīts, tāpat arī tiek nepareizi traktēts līguma grozījumu jautājums. Protams, ir vienmēr jāuzklausa arī aizstāvība. Polijā datu aizsardzības speciālisti, piemēram, ir apšaubījuši personas datu aizsardzības pamatus. Ir izteiktas dažādas baumas. Ir jautājums par to, kāda tad bija uh, šo iniciatoru galvenā doma. Es atvainojos priekšādētāju Polijā, šis jautājums tiešām ir ļoti, ļoti svarīgs. Es saprotu, ka Visi vēlas izteikties, taču mums ir jāpasaka tas, ko mēs vēlamies pateikt. Atgriežoties pie iepriekš minētā, tad akte ir tāds ļoti vispārējs nolīgums. tā mērķis bija ļoti dziļi iejaukties interneta izmantošanā. Tāpat arī konfidencialitātes jautājumi tiek skatīti. Ja akta tiktu kompromitēts Eiropas sabiedrības acīs, tad eh, mums vajadzētu domāt arī par reakciju citās valstīs. Mums ir eh, jāatcerās Bulgārijas un Polijas premjera teiktais, Vācijas valdība arī nav parakstījusi šo līgumu, uh, Arī citas valdības ir atteikušās to darīt. Mums ir jāuzskata, ka šis nolīgums jau sen ir miris. Mums vajadzētu sākt strādāt pie intelektuālā īpašuma, tiesību un pilsonisko brīvību internetā līdzsvarošanas. Mums vajadzētu domāt, kas ir atļauts personīgai lietošanai un balstoties uz eh, šiem pamatiedzieniem mums vajadzētu vest sarunas par jaunu līgumu. Mums vajadzētu padomāt vairāk par intelektuālā īpašuma tiesību aizsargāšanu. Paldies! Ja jūs eh, runāsiet daudz ilgāk nekā jums ir ļauts, tad mēs eh, mm, uzskatīsim, ka šī situācija nav godīga. Galu galā katram ir daudz, kas svarīgs sakāms. Ir jāatcerās, ka mums būs vēl daudz uh, iespēju atgriezties pie šī jautājuma. Šeit ir runa par vienlīdzību, par godīgumu. Saimons Busutils no Lībe komitejas. Viņš nav uh, mūsu komitejas loceklis, bet kurā gadījumā tiek laipni sveikts. Lielas paldies priekšādātāji, ka devāt man vārdu. Esmu Tautas partijas grupas koordinators uh, pilsoņu brīvību komitejā un arī mūsu komitejas skata šo jautājumu ar ļoti lielu interesi un nu, ļoti detalizēti tam pievēršas. Man jāsaka, ka tad, kad pirmo reizi lasīju šo nolīgumu, tad uzdevu sev jautājumu, kāpēc gan man ir jābūt pret šo nolīgumu. Galvā šeit mēs cīnāmies pret viltošanu, pret uh, pirātiskumu, kāpēc gan man būtu pret to jāvēršas. Taču pēc tam uh, publiskās debatas burtiski uzsprāga un tika uzdoti dažādi jautājumi par uh, pilsonisko brīvību aspektu šajā nolīgumā, it īpaši par brīvību internetā. Uh, Priekšēdātā ir skaidri jāpasaka, ka ja vien komisija neuzliks spiedienu uz to, ka nedrīkst ierobežot brīvību internetā, tad mums vajadzēs balsot pret šo nolīgumu pat, ja mēs saprotam šo cīņu pret viltošanu un pirātiskumu. Tas būtu pirmais punkts no pilsoņu brīvību uh, viedokļa. Uh, Ir jāatcerās, ka no pilsoņu brīvību viedokļa šeit ir skartas vairākas bažas un vairākas problēmas, un tās noteikti ir jārisina. Vakar uzklausījām ļoti interesantu prezentāciju, ko sniedza komisija, bet es nedomāju, ka visas bažas ir kliedētas. Otrs - debates publikā, debates sabiedrībā. Diemžēl šīs diskusijas jau ir saindētas. Un došu tam trīs iemeslus. Ir ļoti liela dezinformācija. To vajadzētu labot. Tāpat arī ir eh, ļoti politizēts šis jautājums, līdz pat tādai pakāpē, ka vairs pat nav iespējas paust savu viedokli šajā jautājumā. Un, diemžēl, priekšsādātāja kungs ir trūcis arī eh, labas komunikācijas no komisijas puses. Ja komisija mm, nerisinās šo komunikācijas stratēģijas jautājumu, tad, manuprāt, šo līgumu jau var uzskatīt par mirušu. Ja vienā telpā notiek tāda liela klaigāšana, tad uh, noteikti netiks uzklausīta vienīgā saprāta balss, un, diemžēl, pašlaik attiecībā uz akta notiek tieši tas. Tagad runātājs saraksts ir slēgts, saka priekšādātājs. Tagad došu vārdu Inesei Vaiderei no Tautas partijas grupas. Uh, paldies, priekšsēdētāji, godātais komisāra kungs. Es vakar ar interesi noklausījos jūsu uzstāšanos, jūsu informāciju, un es konstatēju, ka jūs pasakat tieši to pašu, kā es skaidroju saviem cilvēkiem manā dzimtenē Latvijā. Ziniet, un jāsaka, uh, diezgan cilvēki uztver šo bez pārliecības. Kāpēc? Es ļoti gribētu pārmest komisijai par to, ka šādu tik svarīgu cilvēkiem likumu, svarīgu vienošanos nav skaidrota pirms tās pieņemšanas. Komisijai vajadzēja prognozēt, ka šeit būs lielas diskusijas, ka šeit būs liela interese. Es domāju, pilnīgi piekrīt Busutilkungam, ka viss jau iespējams ir nokavēts, cilvēkiem nav skaidrots, lai gan mums ir īpaši komisāra attiecībām ar sabiedrību, tas nav izdarīts. Un šī likuma pozitīvās puses nav skaidrots. Visi šie protesti, kas ir pret aktu, dalās divās daļās šobrīd. Vieni ir vienkārši pret akta, nelasot likumu, bet ir arī daļa sabiedrības, kas ir ļoti kompetenti, kas lasa likumu. Tie lielākoties ir cilvēki, kas darbojas ar internetu, un viņi runā par ļoti neskaidriem formulējumiem, bet tos vajadzēja skaidrot jau pirms tam, un tie tieši ir saistīti ar bažām par pilsoņu brīvībām. Nu, kaut vai pats termins counterfeiting, viņš nav pietiekami definēts, to var traktēt dažādi. Tālāk skatāmies punktā 8.2. Cilvēki bažīs par to, ka kādam trešajai pusēji ļaus iespējams konkurentiem lemt par lietām, kas attiecas uz viņu konkurentiem. Atkal neskaidri formulējumi. Šī paša dokumenta 12.1, 12.2, 12.3 punkti saka, ka darbības var pārtraukt nekavējoties, nepierādot, vai tās tiešām ir kriminālas darbības, un cilvēki jautā, uz cik ilgu laiku. Cilvēki jautā arī par to, kas īsti ir commercial scale. Arī ne, neskaidrs formulējums. Un vēl papildus es gribēju e, uzsvērt to, ka, uh, lai arī atsta to specifiski neprasa, dažādi inter, interneta servisu provideri uh, būtu spiesti ieviest filtrus, zināmus mērus, lai viņa darbība netiktu nemitīgi kontrolēta un pārbaudīta. Tas arī ir iespējams, tas ir mans minējums, tas ir arī uh, profesionāļu minējums, un ja ieviest šādus filtrēšanas mehānismus, tas tiešām skartu arī pilsoņu brīvību jautājumu, par ko cilvēki ir nobažījušies. Es domāju, ka šeit ļoti daudz vēl ir skaidrojumu, bet no vienas puses es domāju, ka tas jau ir nokavēts un ļoti iespējams, ka mēs vairs nevarēsim šo likumu patiešām šo vispār pret viltošanu vērsto eh, vajadzīgo dokumentu uh, atdzīvināt, jo ir nokavēta saite ar sabiedrību, nav uzklausīts pienācīgs speciālistu viedoklis, un es tiešām esmu ļoti nobažījusies par to, kā mēs turpmāk strādāsim, īpaši, ja populistisku iemeslu dēļ atsakās uh, ziņotāji, un komisija savu darbu diemžēl nav izdarījusi. Paldies, priekšsēdētāji! Thank you, President. Thank you, Commissioner. Paldies, uh, priekšādātāji. Paldies uh, arī komisāram. Daudz, kas jau tika minēts, bet es gribētu uzdot divus konkrētus jautājumus. Atvainojos. Tā, uh, pirmais. Esam uzklausījuši savus pilsoņus, esam dzirdējuši, ka vairāki iesaistītie un arī uzņēmumi ir teikuši, ka akta būtu izcils risinājums problēmām, ar ko mēs saskaramies. Uh, Vai nevarētu būt tā, ka akta ir eh, kļuvusi par tādu kā Ziemassvētku eglīti, vai arī mēs šeit mēģinam uh, noķert eh, vairākus zaķus ar vienu cilpu? Mums ir jāatcerās šie sākotnējie mērķi, kas bija aktai, bet uh, mums ir jāizvairās arī no blakus uh, zaudējumiem. Vai jūs tiešām domājat, ka akta būtu vienīgais risinājums dažādām problēmām, piemēram, viltus medikamentiem, kas tiek tirgoti internetā. Tāpat arī ir jāatcerās, ka runājot par šādiem līgumiem, kas ir vērsti pret viltošanu, tad eh, šķiet, ka ir daudz eh, citu iespēju eh, vērsties pret viltošanu. Vai tiešām mēs varēsim uh, risināt eh, publiskās privātās partnerības, vai mēs varēsim pietiekami labi kontrolēt eh, uzņēmumu un pilsoņu darbībām internetā. Kādas garantijas mēs varēsim dot eh, internetu pakāpojumu sniedzējiem, lai tiem nevajadzētu ķerties pie darba, kas īstenībā ir jāveic valstī? Vai mēs varēsim nodalīt šos pienākumus? Vai beigās šie privātie uh, spēlētāji nesāk spēlēt pārāk uh, Uh, bīstamu lomu. Lūdzu, uh, nākamā runātāja no tautas partijas puses, varbūt jūs varētu izteikties tikpat īsi kā iepriekšējā. Paldies, priekšēdētāji! Es uh, vēlētos pievērsties arī šiem daudzajiem punktiem, ko jau pieminēja mani kolēģi. Es patiešām uzskatu, ka līdz pat eh, pēdējiem punktam mums vajadzētu visu noskaidrot, lai mēs varētu uh, saprast, uh, kāds lēmums mums ir jāpieņem. Ir jāatcerās, ka šeit tiek izvirsītas ļoti daudzas sasverestības teorijas, un uh, īstenībā šeit vajadzētu uh, atrast eh, pietiekami spēcīgu lobiju, lai šis teksts būtu pietiekami veiksmīgs. Ir jāatcerās, ka šeit ir darbojušies eh, dažādi intelektuāla īpašuma tiesību juristi arī mūzikas jomā, uh, un līdz ar to šeit paveras iespējas uzlabojumiem. Es eh, domāju, ka komisijai vajadzētu sniegt atbildes, vai patiešām ir eh, bijuši šādi spēki, kas ir izvirzījuši, kas ir šeit devuši savu ietekmi. Šķiet, ka aktā netiek eh, pieminētas geogrāfiskās izcelsmes norādes, ir tīpaši lauksaimniecības jomā. Ir jāatcerās, ka Arī šeit ir vajadzīga uzraudzība un ir vajadzīgi atbilstoši noteikumi. Tagad eh, koordinātori. Pirmais būs Helmuts Šolts no GOE. Thank you, Mr. Paldies, priekšēdētāji. Runāšu vāciski. Ir jāatcerās, ko, ko, ko, ko sēsi to pļausi, un uh, Mm, bieži viena esam jau runājuši par akta, esam runājuši par akta arī Strasbūrā, un gal galā nevienam šeit nevajadzētu būt pārsteigtam par to, ko mēs šeit esam jau iesējuši. Ir jāatcerās, ka mums ir uh, jānodrošina labāka komunikācija ar pilsoņiem. Tas būtu pirmais, ko es vēlējos teikt. Un nākamais, ja runa par Eh, pirātiskiem produktiem, tad tās valstis, kuras ir visvairāk iesaistītas, īstenībā ir izstājušās no šī nolīguma, un līdz ar to akta tās ir kā apiet. Ir jāatcerās, ka kāds ārlietu ministrs jau 2010. gada oktobrī minēja, ka uh, akta uh, aptver no vienas puses eh, tiesību turētājs un no otrās puses eh, trešās personas, kas izmanto akta produktus. Tāpat arī Indija un Ķīna no savas puses eh, šīs valstis uh, tikai saņem uh, tādu kā informāciju par akta noteikumiem un nemaz uh, nepiemēro šos noteikumus. Un jāatcerās, ka šīs valstis taču uh, ir eh, visvairāk atbildības, atbildīgas par pirātiskiem produktiem. Ir jāatcerās, ka ir vajadzīgs eh, atbilstīgs regulējums eh, visām iesaistītajām pusēm. Mums vajadzētu izmantot jau pastāvošos starptautiskos noteikumus. Ir jāatcerās, ka ir daudz valstis, kas ir atteikušās no akta. Mums ir jāatcerās arī par uh, pasaules tirdzniecības sistēmu. Mēs šeit runājām ar Paskālu Mīkungu. Uh, ir jāatcerās, ka globalizācija šeit izvirza pilnīgi citus nosacījumus. Mums ir vajadzīgi kopīgi, līdzvērtīgi noteikumi. Un ar akta mums vajadzētu izmantot eh, kopīgās struktūras, mums vajadzētu uh, rast eh, kopīgas pamatnostādnes attiecībā uz cīņu pret viltotiem produktiem. Uh, Mums arī ir jādomā par to, vai akta atbilst trips nolīgumam. Ir jāpaskatās arī uz otro uh, uh, punktu 8. pantā, 8.1. punktā, 11. pantā. Šeit īstenībā ir pavisam atšķirīga interpretācija attiecībā uz to, kas ir iekļauts akta un kas ir iekļauts trips. Uh, Diemžēl man nav pietiekami daudz laika, lai šo jautājumu skatītu pietiekami detalizēti. Tāpat arī mums ir jāatcerās par Eiropas datu aizsardzības eh, pilnvaroto. Mums ir jāatcerās arī par mūzikas industriju, kas tiek eh, ņemta vērā daudz eh, lielākā mērā nekā vienkāršo pilsoņu tiesības. Mums ir vajadzīgas kopīgas iniciatīvas, mums ir jāatcerās par šīm kopējām autortiesībām, mums ir jāatcerās, ka pašlaik dzīvojam 21. gadsimtā, mums ir jāatcerās, ka internets ir brīvi pieejams visiem, un uh, mēs nevaram šeit uh, nodrošināt uh, kontroli no augšas uz leju. Es, protams, saprotu, ka mums ir jāstrādā pie akta, un es arī ar prieku gaidu eh, semināru, kas notiks pēcpusdienā, kad mēs varēsim runāt par akta jautājumiem. Vārds Mārtiņam Kazakam no liberāļiem. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies komisāru kungam un darbie kolēģi! Priecājos, ka visbeidzot mums ir iespēja reāli pēc būtības diskutēt par akta. Protams, šīs diskusijas nāk nedaudz par vēlu, ņemot vērā, ka valstu, it īpaši valstis, kas jau ir parakstījušas eh, to, jau iepriekš noturēja zināms pārunas. Piekrīt Zelevskī kungam, ka vairumā šo valstu E, ir jāpanāk um, e, politiska vienošanās. Es runāju par savu valsti, Bulgāriju, kā arī Poliju. Mums ir politiska uh, vienošanās. Mēs esam ņēmuši vērā paustās bažas par nolīgumu, un uh, pie mums notika arī pilsoniskās sabiedrības protesti kuru rezultātā valdība atteicās no savas sākotnējās eh, vēlmes eh, nolīgumu parakstīt. Uzskatu, ka šeit eh, galvenā ar nolīgumu saistītā problēma ir līdzsvara trūkums starp saprātīgo mērķi aizstāvēt autortiesību turētāju un no otras puses vēl svarīgāk, ko, kās tiesības Eh, spēt dalīties ar informāciju un nodrošināt vārda brīvību. Ar šādiem starptautiskiem nolīgumiem eh, nonākam riskā pārkāpt otrās tiesības, pārkāpt pamatiesības. Eiropas parlamentam rīkojoties šai saistībā ir jābūt ļoti piesardzīgam. Akta parādās ļoti samudžināti izteicieni un vārdi. Tur tiek teikts, varētu notikt, kaut kas iespējams notiks, un te ir plašas iespējas dažādi interpretēt šo tekstu. Ja ir cilvēki, kas ir gatavi pielietot represīvas metodas, it īpaši, piemēram, manā valstī, Bulgārijā, ir jāņem vērā tas. Un tad ir pilnīgi loģiski, ka pilsoņi baidās, jo viņi nezina, kā teksts tiks skaidroti, kā iestādes tos piemēros. It īpaši, ja ir pausts apņemšanās arī no nevalstiskām organizācijām, piemēram, no interneta pakalpojumu piegādātāju puses, tas arī e, rada bažas. Komisijas reakcija e, radās par vēlu, Uh, un diskusijas no tā cieta, bet uzskatu, ka mūsu komiteja un Eiropas parlaments kopumā vēl varēs, ne šodien vien, bet vēlāk diskusijām attu, attīstoties, vēlreiz uzklausīt komisijas argumentus. Un ceru, ka daļa mūsu šā, šaubu un pausto bāžu tiks ņemtas vēl, vērā vēlākā uh, komisijas diskursā. Arī sagaidīsim, kādu spriedumu izdarīs Eiropas Savienības tiesa, un tad varēsim izstrādāt galveno stāju. Taču šobrīd mums vissvarīgāk ir uh, ņemt vērā pamatiesības. Paldies! Paldies! Bernts uh, Linge no Sociālistiem un Demokrātiem. Paldies, priekšsēdētāji! Komisāra kungs, man ir divi pamata jautājumi kas mani uztrauc. Pirmais. Ja jūs pēc 26. pānta būtu pielikuši punktu eh, šim nolīgumam, tad īstenībā šeit vairs nerastos nekādas problēmas. Mēs varētu uzreiz to atbalstīt. Taču uh, jūs piemērojat tos pašus noteikumus, kas vēršas pret preču viltojumiem, arī digitālajai jomai. Un mans jautājums būtu, vai mēs varam to darīt. Varbūt mums vajadzētu atrast pilnīgi jaunu formu uh, leģitīmajām tiesībām digitālajā jomā. Vai mums uh, vajadzētu uh, šeit vispār izvairīties no uh, pakalpojumu sniedzēju un izmantotāju regulēšanas? es īsti to tā nevaru saprast. Piemēram, Vācijā ir eh, jāmaksā nodeva par eh, eh, kopēšanu. Un līdz ar to uh, autori var kaut ko gūt no šo tiesību, kop, šo, šo viņu darbu kopēšanas un pavairošanas. Es redzu, komisāra kungs, ka šeit parādās ļoti plašas diskusijas par autortiesībām digitālajā jomā. Uh, Un tāpēc mans jautājums ir, vai ir pietiekami adekvāti uh, izmantot vecu sistēmu attiecībā uz jaunu tehniku, saprotot, ka nākotnē mums noteikti tāpat nāksies diskutēt par drošību internetā un tās nodrošināšanu. Un otrs mans jautājums. Mēs esam šeit ieguldījuši ļoti daudz pūliņu, un arī kolēģi ir daudz runājuši par uh, par, par dažādiem eh, juridiskiem jautājumiem, kur īsnībā nav īstas precizitātes. Vai tiešām mums ir eh, jēga par kaut ko tādu diskutēt? Ja šo līgumu parakstīs eh, tikai dažas valstis un tās, kuras īsnībā ir šo visu problēmu cēlonis, mm, nebūs šeit klāt, vai tad eh, mēs šeit tā politiski nenorādīsim, ka dažas valstis ir tās labās un citi savukārt ir tie ļaunie. Vai tas eh, mums eh, ko dos? Tad šie divi pamatjautājumi mani patiešām uztrauc. Paldies, Kaspērī no Tautas partijas. Lielas paldies Martinam, Fljāneram, Busutilam un arī daudziem citiem kolēģiem par viņu teikto. Es uzskatu, ka nākamās nedēļas mums vajadzētu izmantot, lai tā pamatīgi pārbaudītu akta. Jo galu galā šeit ir runa par dzīvi, par darba vietām, mums noteikti ir kaut kas jādara šo problēmu labā. Ir jāatcerās, ja šīs valstis, kas visvairāk jau to produktus nepie, uh, dalīsies šajā līgumā, tad mums vajadzētu atcerēties arī par klimata pārmaiņām. Tās valstis, kas visvairāk piesārņo vidi, īsnībā uh, nepiedalās nolīgumos, kas ir paredzēti šīs vidas aizsargāšanai. Es uzskatu, ka mums vajadzētu šo problēmu noteikti ņemt vērā. Otrs temats - brīvība internetā. Man eh, šķiet, ka Būsitoja kungs ļoti eh, skaidri pauda to, kas ir būtiski tautspartijas grupai mm, visu iepriekšējo gadu laikā. Ir jāatcerās, ka nākamajos pārbaudas periodos mums eh, vajadzēs skatīt šos jautājumus, pretējā gadījumā mēs nevarēsim atbalstīt akta. Tad no 2012. gada 1. mārta mm, Google izmantošanas noteikumi ir mainījušies. Uh, Mums ir jāatcerās, ka pašlaik vairāk uzticības tiek eh, izrādīts privātam uzņēmumam nekā eh, leģitīmām demokrātiskām valdībām. Ja taču apskatās uz eh, pārkāpumiem, ko Google ir veicis, mani uztrauc tas, ka tiek izskatīti privāti ēpasti, tiek skatīts, kādas, kāda ir bieži meklēšanas kritērija internetā un tā tālāk. Es uzskatu, ka tas ir daudz eh, bīstamāk. Pašlaik spēkā ir daudz bīstamāki noteikumi nekā tie, ko mums uzliks aktā. Šlīderkungs runāja par iepriekšējām versijām. Ir jāatcerās, ka visās politiskajās grupās mums vajadzētu parunāt par to, ko mēs nevēlamies redzēt aktā. Mums vajadzētu, lai komisija ved sarunas mūsu vārdā un lai nebūtu iekļauts tas, ko mēs nevēlamies tur redzēt. Ir jāatcerās, ka iepriekšējās versijās ir uh, iekļautas dažādas lietas, kas, mūsuprāt, uh, nebūtu tur jāiekļauj. Ir jāatcerās, ka īpaši striktī komisijai uh, Uh, vajadzētu iestāties par to, ka mēs uh, nedrīkstētu brīvi interpretēt to, kas ir iekļauts šajās iepriekšējās versijās. Es vēlētos arī referentam norādīt, ka mums bija caurzemības problēmas attiecībā uz Lisabonas līgumu un 2010. gada 1. janvārī mēs uh, kritizējām to, ka trūka šīs cauradzamības. Kopš šī laika ir daudz kas noticis. Mums ir bijušas dažādas atklātās sēdes, ir plenāra sesijas bijušas, un uh, līdz ar to uh, šī procedūra ir bijusi visiem skaidra. Pēc tam uh, Kadirs Arabs kļuva par referentu. Bija ļoti liela iesaistīšanās prezidenta vēlēšanās Francijā, tad viņš atteicās no saviem pienākumiem, Un eh, īsti mums nebija skaidrs, vai mēs esam šeit uzlikuši sev tādu striktu laika grafiku attiecībā uz akta vai nē. Tāpēc jautājums ir par to, vai mums šāds laika grafiks ir vai nav. Vai šeit ir runa par trīs vai četriem mēnešiem. Šķiet, ka m, mm, četras mēnešas eh, Arifikungs bija referents, un īstenībā par šo jautājumu šos četrus mēnešus vispār netika runāts. Uh, vai tiešām mums tagad ar 4-5 mēnešu kavēšanos beidzot martā ir spēja, ir iespēja stāties, sākt runāt par šādiem jautājumiem. Manuprāt, līdz ar to ir zudusi uzticēšanās mūsu pašu vidū, un līdz ar to mēs nevaram šim, šim tematam pietiekami labi pieskarties. Paldies! Pirms dodu vārdu komisāram vēl Davidam Mārtinam iespēju izteikties. Bet uh, informēšu jūs arī, kāda ir mana nostāja. Par vairākām pamatlietām. Pirmkārt, uz zināšanām, pētījumiem, inovācijām balstīta e, ekonomikai vajag spēcīgu aizsardzību un uh, intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanu. Es uzskatu, ka intelektuālā tiesību eh, aizsardzība ir eh, vissvarīgākais izēja materiāls konkurencespējas nodrošināšanai. Nākamais starptautiska uh, sadarbība ir ļoti mm, attīstīts veids, kā nodrošināt augstu intelektuālo laipšumu tiesību aizsardzību. Nākamais IP ir pamatiesības, e, kas ir cilvēktiesības, cilvēktiesības autoriem, e, radītājiem, pētniekiem, e, zinātniekiem, viņi ir jāaizstāv. Pirātisms un viltošana nav uh, pamattiesības vai pilsoņu brīvības. Ceturtkārt, es neskatu pilnīgi nekādu atšķirību starp, piemēram, veikalu atvēršanu Briselē uz kādas ieliņas, kur tiktu pārdotas uh, viltotas uh, grāmatas, uh, diski vai zāles, vai šādu veikalu atvēršanu internetā. Tāpēc pret abām šīm lietām jāizturas vienādi. Uh, Vispēcot, manuprāt, pareizs akta skaidrojums neietekmēs ne? Um, um, nekādā veidā neietekmēs pilsoņu brīvības un uh, pilsoņu tiesības. Došu vārtēt komisāram uh, Dekuhtam, kurš varēs atbildēt uz jautājumiem. Uh, Tiemžēl man jāierobežo arī jums atvēlētais laiks, bet uh, pirms tam vēl dodu vārdu Martinam vai arī došu. Jā, Lūdzu, vārds Deigdam Mārtinam. Pagaidām es negribu atgriezties pie eh, pamat eh, jautājumiem, gribu tikai noskaidrot vienu aspektu. Un gribu, lai komiteja atbalstītu manu stratēģiju. Jautājums ir par eh, laika mm, grafiku, diskusijām un, godīgi sakot, mēs tikai pirms dažām nedēļām saņēmām pamat informāciju um, par akta un uh, Tikai tad mums radās iespēja par to diskutēt. Attiecībā uz komitejas lēmumu, ko es gribētu, lai tā pieņem, uzskatu, ka mm, mums vajag pārliecināties, vai nesat pret šādu stratēģiju. Mums vajadzētu izstrādāt um, rezolūciju, eh, ko, ko varētu izskatīt mūsu komiteja pēc tam plenārsēde, un izstrādāt pagaidu uh, ziņojumu par akta tādā veidā, kā es iepriekš aprakstīju. Mēs, mm, ja saņemšu tam eh, atbalstu, tad varēsim tālāk tā arī strādāt. Paldies, Deivid. Vērts komisāram. Paldies, priekšsēdētāji. Saņēmu daudzus jautājumus. Arī pēcpusdienā būs diskusijas, tā kā centīšos izteikties īsi, bet nu, tomēr kādu laiciņu aizņems. Uh, Pirmkārt, par uh, noslēpumainību, kas it kā um, ir uh, apvīj šīs diskusijas. Es esmu kļūst par tirzniecības komisāru 2010. gada februāra sākumā. Nekavējoties, uh, lūdzu uh, sarunu vedēju pusēm publiskot dokumentu projektus. Uh, to panākt nebija vienkārši, jo parasti tas nenotiek tā starptautiskās pārunās. Tajās parasti, eh, vai tas labi vai slikti, eh, netiek publiskot informācija sabiedrībai. Tomēr mums izdevās pārliecināt mūsu sarunu partnerus atklāt arī dokumentu projektus. Eh, lēmums tika pieņemts aprīlī, un kopš tā laika uh, Tas notiek attiecībā uz pilnīgi katru sarunu kārtu. Otrkārt, esam pārgājuši, pārlikuši, eh, notsūtījuši Eiropas parlamentam vairākus dokumentus, visus pozīciju dokumentus, ko esam izstrādājuši, nekavējoties tos esam nosūtījuši Eiropas parlamentam. Es pieļauju, ka ne katrs tos ir izlasījis, jo jo, ja ne tonnas, tad kilogrami eh, papīra noteikti, tad jums būtu eh, jā, jā, jāiziet tiem cauri, un tā nav varbūt pati aizraujošākā literatūra, ko jūs varētu atrast. Un treškārt, parlaments tiešām tikai pirms dažām nedēļām eh, formāli saņēma informāciju par to, jo mēs varam griezties pie jums tikai pēc tam, kad ir beigta juridiskā pārbaude un kad ir pabeigta tulkošana bet jūs varējāt eh, to apspriest arī iepriekš, nekas jūs eh, nekavēja, izņemot varbūt eh, Francijas prezidentūra kampaņu. Bet, nu, es par to nekādā ziņā nesu atbildīgs. Tā kā tomēr mm, uzskaitīsim taisnīgus argumentus. Es aicināju, lai dokumentu projekti tiktu publiskoti lai akta netiktu uzlūkota kā pēdiņās eh, normāls tirzniecības nolīgums. Jā, protams, tajā ir runa par tirzniecību, bet tur ir daudz vairāk runa par pamatiesībām nekā citos tirsniecības nolīgumos. Runāt par kvotām š, nav tas pats, kā runāt par ja, eh, intelektuālā īpašuma tiesībām eh, internetā. Otrkārt, Daudzi formulējumi aktā ir ļoti vispārīgi, piemēram, commercial scale, bet, ja paraugāties uz, eh, uz tiem ciešāk, eh, kā arī to aicina darīt referents, tad ir diezgan daudz uh, jau tiesvedības šai saistībā Eiropas Savienības uh, tiesību aktos. Commercial scale koncepcija ir definīcija, kur ir runa par tiešu vai netiešu komerciālu priekšrocību, un tas ir jēdziens, kas pirmo reizi parādījās uh, eh, īras un nomas uh, direktīvā. Uh, 92. gadā, kas pēc tam tika kodificēta 2008. gada direktīvā. Uh, Tāda pat definīcija ir izmantota civilās eh, lēmuma izpildes eh, direktīvā no 2004. gada. Koncepcija parādās TRIPS 61. Eh, pantā. TRIPS tas ir PTO nolīgums par intelektuālo īpašumu tiesībām Un, lasot tā 61. pantu, konstatējam, ka uh, parakstītājiem ir jāparāda sodi un krimināla sodāmība tiem, kas pārkāpja uh, eh, īpašuma tiesības un uh, pie, veicina pi, pirātismu komerciālā pakāpē. Komisija nepanāca akta izstrādi, to panāca dalība valstis. Tā kā tagad uh, Eh, jūs izsakāt eh, tieši komentārus par dalību valstu panākto vienošanos, kas ir nedaudz dīvaini, bet nu, pie tā atgriezīsimies nedaudz vēlāk. Dalību valstis, kas runāja par eh, kriminālu tiesību sadaļu, norāda, ka definē commercial scale saskaņā ar Eiropas Savienības definīciju, kas skaidri parādās 23.1 pantā aktā. Viss šī koncepcija ir paskaidrota un tas neatiec uz galu patērētājiem, kas eh, darbojas labticīgi. Tas ir jau skaidri atrunāts Eiropas Savienības tiesību aktos. Izstrādājot nolīgumu, ir eh, dažādi termini, jēdzieni, ko skaidrot sākumā. Bet tas ir termins, kas jau ļoti skaidri ir atrunāts Eiropas Savienības tiesību aktos. Manuprāt, te pastāv pamata e, neizpratne par aktu. Te nav runa par Eiropas e, Savienības pamatiesību aktiem. Ja e, tas būtu tādā ziņā nepareizs, tad, protams, tas būtu jāmaina. To varētu darīt parlaments. Un, bet nekas nevar izmainīt Eiropas Savienības pamatiesību aktos bez Eiropas parlamenta piekrišanas. Koplēmuma procedūras rezultātā tas ir arī jūsu rokās. Uh, Tāpēc ir ļoti dīvaini, ka jūs kritizējat pamatiesību aktus. E, ja pamatiesību akts jums nešķiet labs, tad mainiet to. Tās ir jūsu demokrātiskās tiesības. Diez vai jums vajadzētu par to apsūdzēt e, Eiropas komisiju. Jums ir veto tiesības. Nekas briesmīgs nevar tikt iekļauts pamatiesību aktos bez jūsu uh, piekrišanas, un tādā gadījumā tā kļūst arī par jūsu pie, pienākumu to, uh, būt par to atbildīgiem. Nu, tā kā atcerēsimies, kurš par ko ir atbildīgs. Tālāk par ģeneriskajām zālēm. Te pastāv divas problēmas. No vienas puses ir akta nolīgums, no otras puses ir diskusijas par divpusējās tirsniecības nolīgumiem, un dažkārt šie, šie eh, divi tiek mest vienā mājasā. Pagātnē dalību valstīs, nevis Eiropas komisijā, ir bijušas problēmas, jo dalībvalstis eh, ir eh, aizturējuši ģenēriskās zāles eh, Nīderlandē vienreiz un vienreiz arī Francijā. Vairāk tas notikt nevar, jo komisija ir mainījusi instrukcijas attiecībā uz muitas pārbaudēm. Vairs nevar pastāvēt muitas pārbaudas attiecībā uz patentu tiesībām, tās tad ir izslēgtas, un uh, cita lieta ir viltotas preces. Es aicinu jūs aptvert, ka, e, ka es par to saņemu simtiem ēpastu e, par e, zālēm. Bet tieši tāpēc, ka mēs vairāk nekontrolēsim zāļu viltošanu, tas radīs daudzus problēmas attīstības valstīs. Vairāk kā 10% visu ģenērisko zāļu ir viltots. Uh, un citi norāda, ka tie, tās var būt labas zāles pret aids, lai gan izrādās, ka tās rada tikai placebo efektu. Viltot zāļu izmantošanas dēļ daudz cilvēku attīstības valstīs ir miruši, jo viņuprāt viņi dzēr zāles, kas viņus aizsargā pret uh, slimību, bet notiek tieši pretējais. Kāpēc mums vajadzētu atteikties no kontrolēm? attiecībā uz to, kas ierodas mūsu ostās, kas tajās tiek um, pārvadāts tranzītā. Kāpēc, lai mēs atteiktos no šādām pārbaudēm? Es gribētu tam dzirdēt no parlamenta un arī no citiem iesaistītajām pusēm nopietnu pamatojumu. Tad jautājums par to, ko pārbaudīs Eiropas Savienības tiesa. Nu, par to, protams, lems tiesa pati. Mēs varam viņiem uzdot jautājumus, viņi varbūt atbildēs, un uh, starp citu Žadokungs. Esam pieņemuši lēmumu griezties Eiropas Savienības tiesā, un tas nav pārrunu uh, posms, tas ir īstenošanas posms, tas ir uh, nolīguma īstenošanas posms. Otrkārt, jūs komitejas priekšstādātājs to zināja, tāpat to zināja arī referents. Es piezvanīju Deividam un pateicu, uh, Manuprāt, mums jāvērš Eiropas Savienības tiesā, bet, ja es to eh, kā komisārs eh, gribu darīt, man jāvērš pie kolēģijas. Es nevaru par to lemt vienpersoniski. Es vērsos kolēģijā un pēc tam eh, kļuva publiski zināms, ka vēršamies Eiropas Savienības tiesā. Tas ir kolēģijas lēmums. Varbūt jūs kaut ko palaidāt garām, jūs kaut ko nezinājāt. Arī jums bija iespēja vērsties Eiropas Savienības tiesā. Uh, Eiropas Savienības tiesā var vērsties parlaments, komisija, padome vai e, jebkura dalībvalsts, jebkuram pastāv šādas iespējas. Līdz ar to es nesaprotu, kur, kur būtu mūsu vaina šai ziņā. Tā kā es nevaru, atbild, e, nevaru atbildēt, ko darīs Eiropas Savienības tiesa, bet e, tā ņems vērā Eiropas Savienības līgumu un uh, pamatiesību hartu. Eiropas Savienības tiesa pagātnē vairāk kārt ir pārbaudījusi, vai sekundārā likuma, sekundārie tiesība akti ir ņēmuši vērā uh, pamattiesību uh, hartu. Un es uzskatu, ka viņi neraudzīsies uz uh, pamatiesībām vien, bet detalizēti papētīs, kādas būtu iespējamās sekas sekundārajos tiesību aktos. Es sagaidu, ka Eiropas Savienības tiesa izstrādās eh, pamatotu lēmumu, nevis vienkārši pateiks, tas sakrīt vai nē ar eh, šiem tiesību aktiem. Eiropas Savienības eh, tiesas spriedumi tie, reti ir īsāk par 25 lapām, tie ir ļoti labi pamatoti. Es arī uzskatu, ka tas labāk padarīs skaidru par to, to kāda ir saikne starp dažādām uh, Eh, pamatiesībām, kas šeit iezīmējas. Te ir runa par vārda brīvību, par tiesību piekļūt informācijai un arī eh, tiesības uz turēt īpašumu, kas arī ir viena no pamatiesībām. Un ir jāsaprot, kāds ir pareizais līdzsvars starp šīm tiesībām. Uzskatu, ka to ņemt vērā ir ļoti svarīgi mūsu tālākām diskusijām. Argumenti, kas izskanēja mm, arī vairākos jautājumos, ir, ka tagad jūs nevedat sarunas ar pareizajiem mm, partneriem, mēs neesam viltotāji. E, bet, e, nu, e, būtu jau ļoti labi apturēt pirātismu un viltošanu. Otrais, mēs esam gatavi to apsvērt arī ar attīstības valstīm. Nekāda problēma no mūsu puses, bet viņi to negrib darīt. Uh, Tie, kas grib aizstāvēt intelektuālo īpašumu tiesības, protams, ka ir nobriedušās ekonomikas. Attīstības valstis grib pēc iespējas vairāk nozakt e, intelektuālo īpašumu un nemaksāt par to. Tā nav pirmā reize, kad e, tas notiek, tāds ir noticis e, iepriekš Ķīnā, citās attīstošās ekonomikās un valstīs, kas par šo laiku jau ir nobriedušas, un tā ir parasta industriāla stratēģija. Eh, ja mūs, mēs gribam apturēt viltotās preces eh, un nepieļauto ieplūšanu Eiropas Savienībā, un es pieļauju, ka attīstības valsts, kad tās būs attīstījušās līdz eh, Eiropas līmenim, tās arī gribēs noslēgt nu, šādus līgumus. Tad par pamata likumiem es īsumā pieminēšu tos, lai gan vairāk runāšu pēcpusdienā. Iespējams, ka pamatiesība akti ir nedaudz jāatjauno. Es to neizslēdzu pilnībā, un komisija grib piedāvāt eh, arī eh, pamata mm, izmaiņas par to. Ir direktīva par intelektuālo īpašumu tiesību īstenošanu, par eh, e-komerciju, tās ir direktīvas, kas ir desmit gadus vecas, e-komercijas e-, direktīva arī jau ir dekādi veca, varbūt to vajag atjaunot īstenot. Bet kā parlamentam jums ir jāuzdod jautājums sev pašiem? Vai te ir vai nav problēma ar valstu tiesību aktiem? Atkal atgriežamies pie pamatiesībām. Visos epistos, ko saņemu, es saņemu kritiku eh, par, eh, par eh, streikiem. Parlamentam un komisijai nav nekāda sakara ar šo, ar šo three strike. Tas, ir, tas nācis no Francijas, tas ir Francijas likums, kas ir nepārkāpt mūsu pamatiesību hārtu. Tas ir, tā, tas ir tiesība akts, ko ir lemts uh, iestrādāt Eiropas direktīvās. Kaut ko ar to var darīt. Tās arī ir īstās problēmas. Šāda veida tiesībā, piemēram, akta nolīgumā ir skaidri atrunāts, ka nevar būt šis uh, three strike. Uh, ka e, to nevar uzsviest starptautiskā līmenī, bet to var īstenot valstu līmenī un konkrētāk e, ļoti e, nozīmīgā dalībvalstī - Francijā. Tā kā paturēsim to prātā. Pēdējais komentārs priekšsēdētāji, jo, kā saprotu, arī man ir jāievēro atvēlētais laika ierobežojums. Uh, ka uh, tas nāk par vēlu. Un jūs uh, sakāt, ka mums vajadzētu vispirms pārskatīt uh, eh, pamata tiesību akts un tad pie tā atgriezties. Ir īpaši no daudzām dalību valstīm šķiet, ka tas ir dīvains komentārs. Kad līgumu padomu bija gatavi izskatīt, tad padomu arī to izskatīja, vienprātīgi vienojās par to, bet ne jau padomu vien, arī dalību valstis to vienprātīgi ir darījušas to sauc par jauktu nolīgumu. To ir jāratificē parlamentā, bet jāratificē arī valstu parlamentos, piemēram, krimināltiesību sadaļa. Un visi par to vienojās. Es nesaprotu, kāpēc tā pēkšņi ir radušās šaubas. Vai tas nozīmē, ka valsts nepaveic savu darbu pareizi, vai tas nozīmē, ka. Uh, Valsts pamodušās tikai tagad ir apzinājušās, ka notiek viss šis eh, mutulis, eh, nesaprātne, un es teiktu, ka tas nav īpaši nopietns veids, kā strādāt. Eh, pieļāvums, ka mums ir jāpārsāk viss darbs no sākuma, nu var būt, bet domāju, ka drīzāk pirmkārt par to atbildību jāuzņems dalību valstīm. Paldies! Mums būs otra iespēja apspriest šo jautājumu. Paldies, komisāra kungs, par to, ka jūs atradāt laiku ierasties vakar un šodien. Tagad mums ir jāizvēlas, kādus jautājumus atstāt uz nākamajām sanāksmēm. Pēc According to my judgment, we should give priority to. Pēc manām domām mums būtu jādod prioritāte 21., 22. un 24. Tātad 22. jautājums nākamais. Roberts Tēdejs ir referents. Tātad padomes regulas par dažu ierobežojumu pārvaldību, kur attiecas uz noteiktu tērauda izstrādājumu importu no Krievijas federācijas atcelšana. Priekšsēdētāja kungs, vai tas nozīmē, ka nākamie darba kārtības eh, punkti tiks pārcelti uz kādu vēlāku eh, 25. 26. datumu sēdi? what, what is sure is that we won't have time to address all of them. So let's, let's, let's see what. Redzēsim, ko mēs varam pabeigt šodien, un tad pārējie būs mūsu nākamā sanāksmes darba kārtībā. 22. punkts. Roberts Stēdijs vairs nepiedalās šeit, bet uh, Es došu vārdu Davidam Kampelam, kurš uh, aizstāja uh, stērdīju. Paldies! Uh, lūdzu, vai mēs varētu pievērst uzmanību referentam? Paldies, uh, Roberts Stērdijs man atstāja savas piezīmes un palūdza informēt par šo jautājumu. Uh, Kā es saprotu, 2007. gada līgums par eh, dažu tērauda izstrādājumu tirdzniecību ir tagad jāceļ, tā kā Krievija ir iestājusies Pasaules tirdzniecības organizācijā. Roberts Stēdijs uzskata, ka Pasaules tirdzniecības organizācijā organizācija ir vislabākais garants uz noteikumiem pamatotai daudzpusējai tirdzniecības sistēmai. Un viņš uh, jautāja uh, Lāmī kungam par uh, iespējām par, par Krievijas kontroli Pasaules tirdzniecības organizācijā, jo ir bāžas, ka Krievija varētu neievērot noteikumus, un tad Lamīkungs iesaka uh, reiz gadā atskaitīties Eiropas parlamentam par to, vai Krievija ievēro noteikumus. Eh, Lamikungs neatbildēja, bet Roberta Stērdī nostāja ir tāda, ka četru gadu laiks, tāpat kā Ķīnai, ir eh, pārāk ilgs eh, Krievijas gadījumā, un viņš gribēja ziņojumu reizi gadā. Tas arī ir viss būtiskais par šo jautājumu. Paldies! Atskaites projekts ir jūsu mapē, tātad vārds Inesei Vaidarinē. Vai vēl kāds vēlas runāt? Kohmerinkunds no Alde grupas. Paldies, un paldies Kembelkungam par to, ka viņš uh, uzstājās kolēģi vietā. Es piekrītu projektam kā tādam. Tas ir formāls lūgums, tomēr mums tas ir jāpapildina ar savām bažām, un man ir bažas par uh, paskaidrojumu. Es priecājos, uh, par eh, šo te gada atskaiti, kas ir ieteikta, to mēs gribētu redzēt, un mēs gribētu redzēt arī ietekmes vērtējumu no eh, komisijas, eh, kāda ietekme uz Eiropas tēraudu rūpniecību ir šai izmaiņai. Eh, tirgus liberalizācija ir pozitīva, tomēr mums ir jāzina, kas notiek, tāpēc ir vajadzīgs šis ietekmes vērtējums. Un arī jautājums ir, vai būs vajadzīgs pārējais laiks vai īpašs drošības mehānisms kā eh, citos jautājumos. Eh, komisija apmēram prognozēja, kā Eiropas tērauda rūpniecība gūs labumu no eh, kvotu atcelšana. Eh, tomēr es gribētu redzēt šeit eh, precīzāku ietekmes vērtējumu un lai tas būtu iekļauts dokumentos. Paldies! Paldies! Es kā eh, ko referents uzskatu, ka mēs varam apstiprināt eh, šo atskaiti. Ir acīm redzami, ka ar Krievijas federācijas iestāšanos Pasaules tirdzniecības organizācijā eh, šai regulai vairs nav nozīmes un šīs regulas uzturēšana varētu pārkāpt PTO noteikumus. Es gribētu, lai Pasaules tirdzniecības organizācija paliktu labākais garants divpusējai tirdzniecībai pēc noteikumiem, un tas tā arī pamatā ir, lai gan vēl dažas reformas ir vajadzīgas. Paldies! Procizems Zalēvska kungs ir eh, ko referents no tautas partijas grupas. Jums vārds. Eh, tas ir pozitīvi, ka Krievija beidzot eh, ir iestājusies Pasaules tirdzniecības organizācijā, un tomēr šajos dokumentos mums ir jāuzsver, ka Krievijai ir jaudas pārpalikums vairāk nekā 40 miljonu tonu Un eh, jautājums ir, kā tas ietekmēs mūsu Eiropas eh, tērauda nozari, un mums nav arī pašlaik nekādas aizsardzības mehānisms, tāpēc ir vajadzīgs eh, sekot situācijai. Ir svarīgi arī, ka Eiropas Savienībai ir jānovērš esošie šķēršļi tirdzniecībā eh, Krievijas tērauda un izēvielu tirgu. Eiropas Savienībai arī ir jāanalizē Krievijas eh, tērauds un attiecīgie materiāli un eh, jāpievērš uzmanība arī valdības intervencei un ārzemju investīciju režīmam. Paldies! Kirtēlērkungs no zaļajiem. Mēs eh, atzīstam, ka ir pienākums eh, atcelt jebkādas importa kvotas un atsaukt attiecīgo regulu. Mēs gribētu uzsvērt, ka Krievija jau ir lielākais tērauda eksportētājs uz Eiropas Savienību bet eh, starp eh, pasaules tērauda ražotājiem Krievija ir vislielākais CO2 emisiju radītājs, un viņu ražošana var arī pieaugt, bet mums ir bažas, ka Eiropas Savienības eh, tirdzniecības eh, politika nonāks konfliktā ar klimata politiku. Un varbūt vajadzētu pārdomāt eh, šo jautājumu un ņemt to vērā partneru attiecību un sadarbības līgumā. Mēs uzskatām, ka tas būtu vajadzīgs. Paldies komisija. It will be yeah. Who will speak on behalf of the commission? Kurš runās komisijas vārdā? Lūdzu. Un stādieties priekšā, lūdzu. Paldies. Eh, Petrs Melis no eh, tirdzniecības eh, ģenerāldirektorāta. Un paldies runātājiem par komentāriem. Eh, kā jau iepriekšējie runātāji minēja, eh, kvotu atcelšana tiešām ir loģiskas sekas Krievijas uzņemšanai Pasaules tirdzniecības organizācijā. Protams, šī atcelšana notiks tikai tad, kad Krievija uh, iestāsies Pasaules tirdzniecības organizācijā. Mēs gaidām, ka tas notiks vasarā. Un līdz vasarai, protams, kvotas turpinās būt spēkā atbilstoši regulai. Protams, kvotu atcelšana ir jāizvērtē ņemot vērā, ir, kāda ir Krievijas situācija pēc iestāšanās Pasaules tirniecības organizācijā un būs, eh, ir gaidāms muitas eh, samazinājums eh, tēraudu produktiem, kas arī veicinās Eiropas tērauda eksportu uz Krieviju. Arī būs samazinājums tērauda materiālu muitai, ko Krievija pielieto un arī būs jauns regulācijas režīms atbilstoši Pasaules tirdzniecības organizācijas noteikumam. Mēs esam dzirdējuši iepriekšējos runātājs par to, vai uh, atcelšana palielinās importu uz Eiropas Savienību un mūsu vērtējums, eh, ko mēs pirms dažiem mēnešiem iesniedzām arī šai komitejai, ir sagatavots. Un mēs turpinām eh, sekot eh, situācijai un darīsim to divos veidos. Pirmkārt būs tā sauktā tērauda kontaktu grupa, kur būs gan komisijas pārstāvi, gan Krievijas e, pārstāvi un arī e, nozares e, pārstāvi no abām pusēm. Nākamajos divos mēnešos sāksies šīs grupas sanāksmes. Un, protams, mēs arī vācam statistikas datus. Un datu vākšana turpināsies, lai kontrolētu situāciju. Līdzšinējā statistika jau no pagājušā gada un arī šī gada sākuma rāda, ka Krievija pilnībā nelieto kvotas, kuras tai ir divpusējā līgumā. 2010. gadā Krievija lietoja 61% no kvotas, Protams, ir dažas produktu grupas, kur uh, šis izlietojums ir augstāks, dažos gadījumos līdz 93%, un 2011. gadā mēs redzam 51% vispār un 77% jūtīgajās grupās. Protams, tas nenozīmē, ka nav pieauguma riska pēc kvotu atcelšanas, bet vismaz līdzinējā attīstība neliecina, ka tā varētu notikt. Par jautājumu, vai Krievija ievēros savas saistības Pasaules tirdzniecības organizācijā, uh, Es gribētu atsaukties uz komisijas atskaiti par uh, tirdzniecības un investīciju barjerām. Tas ir nosūtīts arī Eiropas parlamentam, un tur ir sadaļa par to, kā uzņemšanas process PTO ir uh, ietekmējis uh, Krievijas rīcību, un mēs sēkosim Mēs turpināsim sekot eh, Krievijas eh, rīcībai un arī nākamā gada atskaitē, ko iesniegs Eiropas padomē, šis jautājums tiks skatīts. Paldies, Kambelkungs! Eh, paldies, priekšsādētāji kungs, un paldies par komentāriem. Es domāju, ka šeit ir būs debates plenāra sēdē par šo jautājumu. Un mēs nevaram mainīt šo paziņojumu kā tādu atbilstoši parlamenta noteikumiem. Eh, tomēr būs diskusija. Tā ir informācija, ko es saņēmu Un nākamais pasākums grozījuma termiņš ir rīt eh, sešos vakarā. To neaizmirstiet, tas ir ļoti svarīgi. Tagad pāriesim pie 21. jautājumu. Šeit ir grozījumi tā sauktājai Omnibus 2 regulai, kuras e, mērķis ir grozīt e, atsevišķus e, atsevišķas kopējās cīdniecības politikas regulas attiecībā uz pilnvaru deleģēšanu. Ir sagatavot iesniegti grozījumi, eh, to nav eh, pārāk daudz, ņemot vērā šo regulu, tātad eh, referents ir Jurgs Leitfrīds un viņu aizieto Bens Lange no tās pašas politiskās grupas. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Es nezinu, vai es varu šeit kaut ko papildināt, bet es gribētu jums paust uh, Uh, Laikfrīda kunga domas. Es vēlētos pateikties jums Laikfrīda kunga vārdā par ļoti labo sadarbību. Īpaši vēlētos pateikties Kristoferam, jo šķiet, ka ir panākta vienošanās par visiem punktiem un līdz ar to ir panākta liela vienprātība. Protams, ir jāskata dažādi tehniski jautājumi. Tie nebūtu nav nesvarīgi. Ir uh, Jāatcerās, ka šeit ir runa par eh, komitoloģijas procedūru, kas tagad ir pavērtusies deleģētajos aktos, un līdz ar to uh, parlamenta loma ir īpaši pieaugusi Eiropas Savienībā. Tagad daži komentāri par saturu. Uzskatu, ka ir ļoti būtiski, lai tiktu paredzēta iespēja izmantot eh, atsaukšanu attiecībā uz deleģētajiem aktiem. Un līdz ar to vajadzētu arī pagarināt eh, iebildumu izteikšanas termiņu līdz četriem mēnešiem. Tāpat arī eh, piekļuve tirgum arī šeit vajadzētu ņemt vērā tādu pašu termiņu. Ļoti izšķiroši ir tas, ka ir jāiesaista konsultācijās neatkarīgi eksperti. Tas nozīmē, ka ir iespēja iegūt pēc iespējas vairāk informācijas. Pastāv nelielas viedokļu atšķirības jautājumā par to, kā vajadzētu saukt parlamenta ekspertus. Jörgs Laihfrīds vēlētos pasvītrot, ka šos ekspertus vajadzētu uzaicināt autonomi, tādējādi tiktu nodrošināta pilnīga neatkarība. Tāpat arī e, tas attiecas uz padomas ekspertiem. Nākamā ēnu referentu tikšanās ir paredzēta otrdien Strasbūrā 2018. Tas būtu viss. viss. Paldies visiem par uzmanību. Paldies par e, jūsu ievadvārdiem, Langis kungs par šiem grozījumiem, vai uh, komitejas locekļiem būtu kas piebilstams? Nē, tad uh, dosim vārdu komisijas pārstāvim. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Vēlētos sākt ar uh, pateicības izteikšanu komisijas vārdā. Vēlētos pateikties referentiem un ēnu referentiem un visiem pārējiem, kas strādāja pie šī dokumenta, ir panākts liels progress. Ir komentāri, pavisam īsi vēlētos pieskarties eh, ziņojumu projektam un arī ieteiktajiem grozījumiem. Es eh, neatkārtošu visus eh, grozījumus, kas tika skatīti iepriekšējā INTA komitejas sanāksmē. Pirmais attiecībā uz likumdošanas metodēm referents eh, vēlas eh, iekļaut apsvērumus, un arī ēnu referentu izteiktie grozījumi vēlas eh, izslēgt 1999. gada komitoloģijas procedūru. Komisija uzskata, ka tas nav nepieciešams, un komisija uzskata, ka varētu kodificēt visus šos aktus pēc tam, kad šis process būtu pabeigts. Mēs saprotam, ka Omnibus 2 ietveros tas tiek darīts, lai nodrošinātu atbilstību Omnibus 1 tiesību aktām, bet eh, noteikti, ka vajadzētu par to runāt arī trialogu ietveros. Nākamais, par ko mēs vēlējāmies runāt, ir divu papildu teikumu iekļaušana apsvērumos par deleģētajiem aktiem. Tātad te ir runa par nacionālajiem ekspertiem un parlamentu ekspertiem. Uh, komisija vēlētos eh, teikt, ka nebūtu vēlams veidot atsevišķus noteikumus tirzniecības politikā vai arī jebkādā citā eh, nozarē, eh, runājot par šo jautājumu. Galu galā mēs esam par to kopīgi vienojušies, un tāpat arī tas ir iekļauts kopējā nolīgumā par uh, parlamentu un komisijas darbu. Mēs uzskatām, ka tas viss ir paredzēts pamatnolīkumā un nav jēgas šeit atrunāt šādus konkrētus jautājumus. Mēs vēlētos uh, norādīt uz ēnu referentes grozījumiem. 54. grozījums, ko ir iesnieg, iesniedzis ēnu referents, Šeit tiek uh, izteikta nepieciešamība izvairīties no ārkārtas procedūrām attiecībā uz deleģētiem aktiem. Taču komisija uzskata, ka ir uh, jāpatur šī steidzamības procedūra medikamentu dēļ, jo tādējādi varētu rasties apdraudējums veselībai. Nākamais uh, grozījums par uh, atskāšu sniegšanu. Komisija ļoti labprāt eh, veicinātu cauradzamību šo noteikumu īstenošanā, taču jūs noteikti jau esat sapratuši, ka komisijas resursi ir ierobežoti, un mēs vēlētos strukturēt šo at atskaišu sniegšanu tā, lai tā būtu pietiekami efektīva. Tas būtu viss, kas bija mums sakāms. Paldies! Bent, vai jums būtu kas piebilstams? Nē, Labi, tad mēs varēsim balsot. Un balsojums ir paredzēts nākamajā kārtajā sanāksmē 26. un 27. martā. Un nu, visi komisijas paustie punkti tiks arī apspriesti. Mums būtu jābeidz darbs, tas nozīmē, ka trīs darba kārtības punkti ir jāatliek līdz nākamajai sanāksmei. Es patiešām atvainojos eh, komitejas locekļiem, es atvainojos referentiem un arī komisijas pārstāvjiem, kas ir ieradušies uz šo sanāksmi, lai izskatītu šos darba kārtības punktus. Diemžēl situācija ir tāda, kāda tā ir. Akta bija pietiekami svarīgs punkts, un mēs nevarējām to neskatīt. Vinklerkungs, priekšādētāji tikai 30 sekundes. Esmu viens no referentiem, uz kuru attiecas eh, šī atlikšana. Varbūt mēs varētu uh, Eh, manu ziņojumu skatīt 26. martā, proti pirmajā dienā, kad eh, notiek mūsu komitejas sanāksme. Jā, protams, tas ir iespējams, saka priekšādātājs. Līdz ar to varam slēgt šo sanāksmi. Pēcpusdienā mums ir paredzēts seminārs, ko organizē uh, politiskā grupa. Un uh, paldies visiem par darbu. Tā, tā, tā. tā, tā.